Good afternoon, dear, uh, dear colleagues from uh, Liba and ECO. Labdien, kolēģi no Liba un ECO komiteja. Sveicu jūs mūsu apvienotā sēdē. Kā jūs zinat, priekšsēdētāja konference izlēma, ka divi dosjē, naudas atmazgāšanas dosjē un līdzekļu pārskaitojuma dosjē ir jāizskata saskatā ar, saskaņā ar 51. punktu. Tas nozīmē, ka abām komitejām ir jāsadarbojās visos eh, procedūras posmos, un esmu priecīgi sveikt mūsu līdzpriekšsēdētāju Astridu Lingskundzi. Paldies, es neesmu ekonu priekšsarētāja un pat ne priekšsarētājs vietnieks, bet viņi visi pazuda, un tad vecākā locekle no komitejas e, tikai iecelta par priekšsarētāju. Es tad pāriešu uz franču valodu. Bet to es daru labprāt, jo šis ir ļoti interesants tēmats, respektīvi nepieļaut finanšu sistēmas izmantošanu. Uh, nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai. Tāpat vēlētos arī apsveikt četrus referentus, kas ir sagatavojuši ļoti labus ziņojumus, kas palīdzēs mums virzīties priekš. Tagad došu vārdu referentam Kariņam. Viņam ir 5 minūtes, bet viņš jau sacīja man, ka, ka, ka, ka būs pavisam īsi. Paldies, priekšsēdētāji! Es nedomāju, ka kāds no klātesošajiem varētu nepiekrist mērķim, kas šai direktīvai ir eh, nosprausts un ka mēs to visu atbalstam likumdošanas stiprināšanu Eiropā, lai naudas atmazgāšanu, izvairīšanos no nodokļu eh, maksāšanas padarītu par vēl grūtāk, lai cīnītos ar šādām noziedzīgām darbībām. Vēlos arī sacīt, ka šis dosjē man ir bijis ļoti interesants. Es domāju, ka arī Sargentīnī kundzei tāpat. Mums ir bijis interesantais uzdevums sagatavot eh, ziņojumu no divām komitejām, bet arī divām politiskajām grupām. Un kā mēs visi apzināmies, ir laiki, kad dažādu politisko grupu pārstāvjiem ir atšķirīgi viedokļi par to, kas ir svarīgs vai kas būtu jāuzsver. Un mēs diezgan daudz laika pavadījām pie šī dosie, un tas, kas šobrīd ir jūsu priekšā, ir tas, par kur mēs abi spējām vienoties. Un šis bija tāds interesants tās kā ceļojums. Un liela daļa no diskusijām jau ir notikušas. Un e, daudzas jautājumos esam arī spējuši atrast e, labus kompromisus. Un ir dažas lietas, ko es vēlos e, pieminēt dažas lietas, un man līdzreferenti droši vien arī vēlāk papildinās. Tātad, kas nebija sākotnējā komisijas priekšlikumā, ir šī uh, beneficial ownership information. Šajā cīņā ar naudas atmazgāšanu Eiropā būs ļoti labi un noderīgi, ja mums būtu reģistrs, uzņēmumu reģistra informācija par patiesajiem labumu guvējiem. Jo manā dalību valstī Latvijā mums ir ļoti mūsdienīga uh, caur internetu pieejam eh, informāciju par īpašniekiem uzņēmēm, bet tur redzams kāds, kāda persona, kuram 48% un citā dalību valstī esoša reģistrēta kompānija Eh, kurai piedara 51%, un mēs nevaram to uzzināt, jo citā dalību valstī šāda informācija eh, varbūt nav nekur nekādos publiskos reģistros pieejama, līdz ar to tas nav tik skaidri uzzināms. Ideja tad būtu tāda, ka mēs eh, varētu padarīt pieejam šos reģistrus un savstarpēji tos savienot, lai ieinteresētās puses, piemēram, nodokļu iestādes, policija, bankas tāpat, lai iestādēm varētu būt iespēja noskaidrot, kas slēpjas aiz šiem uzņēmumiem, lai pārliecinātos, ka darījumi ir legāli un ka attiecīgie nodokļi ir nomaksāti tur, kur tos ir nepieciešams maksāt. Uh, Debats, kas mums ir līdz šim bijušas, nav koncentrējušas to, vai šāda reģistra būtu jāizveido, bet gan par caurskatāmības līmeni. Man pieņemams ir tāds līmenis, kur tām pusēm, kam pienāk šāda informācija, ir iespēja piekļūt šiem reģistriem, un tas atkarīgs tālāk no dalību valstīm, vai viņi vēlas padarīt šos reģistrus publiskāks vai nē. Pamatojums, manuprāt, ir tāds, ka cīnoties ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanu, tieši iestādēm ir iespēja izsekot e, nepieciešamai informācijai. Vispārējais padarot to pavisam publisku, tad tāds zināms teatrāls efekts, padarot potenciāli iespējami to, kā var vērsties pret konkrētām personām, balsoties uz šajos reģistros pieejamo informāciju. Otra lieta, ko es vēlos uzsvērt, tas, ko mēs paredzam šeit, ir saraksts, kuru sastāda dalību valsts un par politiski publiskajām personām, un man bija arī diskusijas ar komisāru Es saprotu, ka ir zināms eh, iebildes, bet nav labāks veids, kā koordinēt eh, vienotas sāraksts, kas palīdzētu šai lietā. Trešā lieta - riska izvērtējums. Tas, protams, ir ļoti svarīgs, cīnoties ar naudas atmazgāšanu. Pielikt pūles tur, kur ir vislielākais risks, nevis atķeksēt sarakstā, kas ir jāizdara, bet tik tiešām koncentrēties uz tām problēmām, kuras dalību valstīm ir zināmas. Un komisijai būtu jāatbild par riska izvērtēšanu pārnacionālā līmenī un par datu aizsardzību. Arī par to mums ir bijušas plašas debatas starp abiem referentiem. Ar šo likumdošanu ir nepieciešams radīt skaidrību biznesa vidē. Mērķis direktīvā ir cīnīties ar noziedzību un datu aizsardzību tik tiešām atrunāt citas direktīvas. Tas ir kā blakus produkts šai direktīvai. Tas, ka mēs esam šeit iesnieguši saturu daudz atsauc uz citām esošām direktīvām, ar šo direktīvu netiek mēģināts mazināt datu aizsardzību, bet es uzskatu arī, ka arī nevajadzētu palīdzēt noziedzniekiem eh, izvairīties no likuma ievērošanas. Eh, manuprāt, eh, kopumā tas būtu vērtējams kā līdzsvarots teksts, un es domāju, ka lielākā daļa var piekrist mūsu kopējai pieejai, kas ir izvēlēta uh, varētu būt zināms debats par to, cik atklātu šo informāciju vajadzētu padarīt un kāpēc tas būtu jādara, bet es nedomāju, ka ja pastāv kādas šaubas par to, vai šādas, šāda reģistri par patiesajiem labumu guvējiem ir nepieciešama vai nav. Nu, ar to arī es 4,5 minūtes esam esmu izmantojis, es par to atvainojos, esmu pārsniedzis šo laiku. Es ceru, ka jūs varat pieņemt mani sacīto un labprāt uzklausīšu, kas jums sakāms. Paldies! Paldies Kariņkungam, Sargentīnī kundz. Paldies, priekšsarētāji, es runāšu Nīderlandiešu valodā. Jā, tik tiešām šodien es tā darīšu. Mans kolēģis un līdzreferents Kariņkungs jau pieminēja vairākas svarīgas lietas, un es atkārtošu dažas no tām, un mazliet detalizētāk parunāšu par, no, nu, par tām no sava aspekta. Pirmā. Patieso labumu guvēja reģistrs. Par to mēs tikko dzirdējām. Šobrīd komisijas priekšlikumā tas nav iekļauts. Komisija ierosina, ka uzņēmumiem pašiem vajadzētu zināt, kas tad ir patiesie labumu guvēji vai patiesie akcionāri, e, bet mēs uzskatām, ka ar to nav pietiekami. Brīdināt uzņēmumu par to, ka uh, Eh, informācija nepieciešama, nav īsti labs risinājums. Ir nepieciešams reģistrs, kurš būtu pieejams. Es iesniegšu arī grozījums eh, šajā saistībā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi izmantot pilsoniskos eh, sabiedrības locekļus, tas, tā skaitā, piemēram, žurnālists, lai noskaidrot lietas. Ir jābūt iespēja sabiedrībai pašatīrīties, ja mēs tā varētu teikt. Ja mēs eh, nodrošinām šādu lietu, tad eh, varam labāk aizsargāt arī to, kas ir eh, tik tiešām privāts. Apvienotā karaliste plāno izveidot oblisku publisko reģistru, un Kofi Anāns arī saka to pašu. Otra lieta - datu aizsardzība. Sākot izmaiņas kādā sistēmā no pieejas, kas balstās uz noteikumiem, uz tādu, kas balstās uz riska izvērtēšanu, ir ļoti rūpīgi jāpārdomā, ko tas nozīmēs attiecībā uz datu aizsardzību. Un mēs, Pilsoniskā brīvība komitejā, labi to apzināmies, ka veicot riska izvērtēšanu, mēs iepazīstamies ar sistēmu, kā tā darbojās, ne, varbūt netik daudz ar organizāciju kā tādu. Tātad, lai to varētu eh, labi paveikt, ir nepieciešami stingri datu aizsardzības noteikumi. Tāpēc šajā priekšlikumā visos līmeņos, runājot par uzņēmumu un valsts iestādēm, mēs esam atstājuši manevrēšanas iespēju datu aizsardzības iestādēji darboties. Tātad būs iespējams pārbaudīt, vai viss ir izdarīts kā nākas. Protams, ka esam to izveidojuši tādā veidā, ka šis klientu uzņēmums viņiem īsti nesniedz informāciju par to, varbūt kāpēc pakalpojums ir liekts, bet viņš var vērsties pie datu aizsardzības speciālistu un saņem šo informāciju. Mēs vēlamies dot tiesības eh, noskaidrot to, par ko viņas tur aizdomās. Bet, ja izdodas tiešām aizturēt noziedznieku un uh, viņš nonāk tiesā, tad uh, prokuratūra, protams, vēlas sekmīgu lietas atrisinājumu. Kas nebūs iespējams, ja nebūs izpildīts normas attiecībā uz datu aizsardzību. Un to var izmantot pēc tam kā iemeslu, lai izvairītos no šī cilvēka notiesāšanas. Un es domāju, ka to mēs visi apzināmies, tā skaitā arī nacionālajā parlamentā. E, ir uzņēmums e, apvienotā karalistē Valģēka, piemēram, kas e, pelna ar personas datu pārdošanu. Par to mēs runājam. Ir ļoti svarīgi, lai tas netiktu komercializēts, bet tā vietā izdarīts tā kā pienāks, tā kā mēs ar līdzreferentu Kariņu arī ierosinam, lai katra dalība valsts ir atbildīga par savu, savas valsts sarakstu. Un tad komisija būs kā tāds jumts, kā tāda jumta struktūra, kas to visu aptvers un uzraudzīs pārnacionālā līmenī. Tas, protams, ne, neatrisina e, problēmas ar to, kur, kurš slēpjas aiz kuru uzņēmumu, bet e, katrā ziņā tas ir solis pareizajā virzienā. Un likumdošana pret, e, kas ir vērsta uz cīņu ar naudas atmazgāšanu, tam ir arī blakus efektu. Piemērs. Ja mēs padarīsim par neiespējamu vai ļoti grūtu līdzekļu pārvietošanu uz valstīm ar sliktu reputāciju, piemēram, Somāliju, tad mēs konstatēsim, ka tiek rasti citi risinājumi. Diaspora Eiropā atradīs nelikumīgus veidus līdzekļu pārvietošanai, nevis darīs to legāli. Pirms diviem gadiem eh, bija, protams, eh, situācija Somālijā, kur bija nepieciešams rīkoties, un organizācijām bija grūtības nosūtīt naudu Somāliju, lai palīdzētu eh, Nu, bada cietējiem Somālijā iejaucās ANO attiecībā uz noteikumiem terorismu finansēšanas apkarošanai un naudas atmazgāšanas apkarošanai un tik mainīt noteikumu, lai varētu šo naudu nosūtīt uz valstu. Tādām lietām ir jābūt iespējamām likumdošanā. Mums nevajadzētu izveidot eh, tādu pelēko zonu vai neoficiālu banku sektoru. Paldies! Tagad dosim vārdā ēnu referentiem abās komitejās, kas ir šeit klāt un vēlas izteikties, un sekosim sarakstam pēc grupām. Vispirms ekon, pēc tam libe. Ideālā variantā centieties lūdzu izteikties nevairāk kā divas minūtes, lai būtu pietiekams laiks visiem izteikties. Es domāju, mums pietiks laika visiem. Vispirms Engelkungs, eh, kurš ēna referents Lība komitejā. Liels paldies, Kinga, un paldies arī abiem referentiem. Paldies par sniegto informāciju un skaidrojumiem. Arī es eh, runāšu līdzīgi un par līdzīgām lietām, kā jau to minēja Kariņa kungs. Sākumā ir jāsaka, ja ir plānots veidot reģistru, tad um, tas būs tikai jau spēkā esošās prakses tāda paplašināšana, un tādējādi tas nozīmē, ka iesaistītajām iestādēm ir jābūt iespēja noskaidrot, kas ir faktiskais īpašnieks uzņēmumu. Nu, manuprāt, tas ir um, tā ir loģiska pieeja, Tas noteikti atspoguļos iestāžu darbu, bet gribētu uzsvērt to vārdu iestādes. Tātad personas, kas strādā konkrētās iestādēs, institūcijās un strādā ar attiecīgiem jautājumiem. Un es arī neredzu nekādu pamatojumu tam, ka pilnīgi visiem būtu iespēja uzzināt, kas ir attiecīgā uzņēmuma faktiskais īpašnieks, tīri tādēļ, ka būtu vienkārši šāda interese. Nē, ir jābūt um, juridiski pamot, pamatotiem iemesliem. Es pats nāku no um, jurisdikcijas, kur uzņēmumu, uzņēmumu tiesības ir ierobežots, un tur tiek runāts arī par akciju turētājiem. Ja tiek um, šādā gadījumā mēģinam noskaidrot um, akciju faktiskos īpašniekus, tas ir ļoti grūts pasākums. Nu, var jau teikt, ka sistēma nav īsti pamatota vai nav laba, bet nu, tāda, tāda tā ir vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tādēļ šādas, šāda reģistra izveide Tātad, ja mēs uh, šo, šo reģistru veidotu, lai tikai palīdzētu citām jurisdikcijām, tas nebūtu tas labākais risinājums, bet iestādēm vienmēr ir jābūt iespēja attiecīgajā brīdī skaidru un ātri noskaidrot, kas ir uzņēmuma faktiskais īpašnieks, bet nevajadzētu būt tā, ka pilnīgi jebkuram ir iespēja to uzzināt. Tālāk runājot politiski pazīstamām personām un amatpersonām. Ideja par šādu īpašu pieeju šai personu kategorijai mūsuprāt nekādā veidā nav saistīta ar to, ka šīs personas ir politiķi. Nē, te tiek vienkārši runāts par cilvēkiem, kuru, kuriem pastāv potenciāls korupcijas risks manā valstī arī kanclers tiek uzskatīts par šādu um, politiski, politisku amatpersonu. Un jā, arī pilsētu mē, mēri ir šādā sensitīvā situācijā, bet kas attiecas uz uh, cilvēkiem, kas ir atbildīgi par um, iepirkumiem vai par ostu, ostas vadītāju, nu, viņi varbūt nebūs iekļaut šajā politiskajā definīcijā, bet arī viņiem pastāv šāds korupcijas risks. Tādēļ iespējams, ka tekstu tomēr vajadzētu nedaudz grozīt, lai mēs vairāk atgrieztos pie sākotnējās idejas. Arī manu draugu starpā ir vairākas um, amatpersonas, kuru ģimenes locekļiem un sievām bieži vien nākas aizpildīt krietni plašāku dokumentu klāstu pat tad, kad tiek atvērts jauns bankas konts, un manuprāt, šī situācija ir visai absurda. Tālāk par riskiem runājot. Tiešām, lai būtu pārliecināti, ir nepieciešams veikt riska izvērtējumu. Tomēr šeit, manuprāt, ir vairāki nesamērīgi elementi azartspēles, azartspēles tiešsaistē vai kāda veida derības, nu, zirgu skriešanās sacensībās. Un tas, ka šis ir tas veids, kā tiek uh, legalizēt un nelikumīgi iegūt līdzekļu. Nu, es tiešām nezinu, varbūt vajadzētu katram padomāt, vai tiešām tas mums rada tik lielu risku. Un novīgumā vēl par datu aizsardzību. Manuprāt, līdzreferentu ideja, ka šis nav konkrēts tiesība aktā subjekts, un te mēs varam vienkārši atsaukties uz citiem tiesību aktiem. Tādējādi iespējams mēs varam izvairīties no pārklāšanās. Paldies! Paldies! Ļoti interesants un skaidrs komentārs. Tagad došu vārdu citiem ēnu referentiem no ikonu komitejas. Sīmena kungs. Viņu gan aizstāja Klevera kundze. Paldies! Kolēģis atvainojas, ka viņš nevarēja šodien ierasties uz prezentāciju tīri dēļ citiem, citiem darīšanām. Bet viņš tiešām pozitīvi vērtē šo ziņojumu projektu un gribētu pateikties abiem referentiem par darbu. Viņam bija prieks redzēt, ka arī bažas, uz ko viņš norādīja, sagatavojot ekonu atzinumu, šovasar un tātad piedāvātie grozījumi priekšlikumi ir pieņemti un iekļauti jaunajā ziņojuma projektā. Jo īpaši te tika runāts par to, ka trūkst eir, kopēja Eiropas riska izvērtējuma komisijas priekšlikumā, kā arī normu trūkums attiecībā uz Eiropas Savienības mēroga uzņēmējdarbības reģistra, par ko arī šodien vairākas reizes minēju, un arī informāciju par uzņēmumu faktiskiem īpašniekiem. Uh, Kopīgā tirgū savā ziņā ir arī šis novērojams tāds kopīgs kopsaucējs naudas atmazgāšanai, un tādēļ riska izvērtējums komisija ir jāveic gadu pēc direktīvas stāšanās spēkā, un Eiropas Savienības kopīgais riska izvērtējums būtu, tam būtu jāsauc ar dalību valstu riska izvērtējumiem. Otrs priekšlikums ir saistīts ar informāciju par faktiskiem īpašniekiem. Šī informācija ir būtiska ne tikai cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, bet arī izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpšanās nodokļu jomās. Ir precīzi jāidentificē uzņēmuma faktiskais īpašnieks, tas ir jāiekļauj dalību valstu reģistros, ne tikai attiecībā uz kotētajiem uzņēmumiem, bet jebkāda veida uzņēmumiem, un citas uh, juridiskas personas kā fondi un arī tresti šeit būtu iekļaujami. Šī informācija, šai informācijai jābūt aktuālai un ir jābūt um, piekļuvēju šai informācijai no tad, Eiropas līmeņa platformas. Pīters uzskata, ka šeit nav atspoguļota pilnībā uz riska balstīta pieeja, un viņš tādēļ vēlētos piedāvāt vairākus grozījumus. Tekstā ir paredzēta tikai vienkāršota un stiprināta uh, pārbaudes uzraudzības procedūra, tomēr zināmās jomās dalībvalstīm iespējams jau ir noteikumi saistībā ar uh, tātad šo nolaidību naudas atmazgāšanas kontekstā, kā piemēram obligāti maksājumi uz bankas kontu, nevis um, maksājuma slieksnis skaidrs naudas maksājumiem, kā arī ierobežot piekļuvi informāciju attiecībā uz uh, loterijā vinnētas uh, naudas apjomiem. Šādos uh, da gadījumos dalībvalstīm nevajadzētu piemērot vienkāršotu pieju pāraudzībai, uh, bet konkrētiem uzņēmumiem um, tātad pilnībā šo due diligence procedūru piemērot. Tādējādi riskantākie gadījumi tiks skatīti atbilstoši riska pieeja, tomēr šādam izņēmumam ir jābūt pamatotam un attiecīgi ir jāinformē arī komisija. Neskatoties uz mūsu centieniem uh, cīņā ar naudas atmazgāšanu, reālajā pasaulē šķiet, ka šīs nelikumīgās darbības notiek lielā apmērā, tādēļ komisijai nevajadzētu tikai vērtēt kopējos riskus, bet skatīties arī kādā veidā direktīva tiek atsevišķās dalībvalstīs īstenota. Lai varētu šo darbu pienācīgi paveikt, ir būtiski, lai dalībvalsts sniegtu komisijai katru gadu informāciju par to, kādi konkrēti soļi ir spērti, lai identificētu, piekļūtu, saprastu un mazinātu uh, Uh, nezig, nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu un uh, teroristu finansēšanu. Pīters arī plāno attiecīgi iesniegt grozījumu priekšlikums atbilstoši šim manam komentāram. Paldies. Mrs. Kleva. Paldies, Klevas kundze. Boskarta kundzei vārds lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Sākumā gribētu nu, sveikt un pateikties abiem referentiem par ziņojumu Manuprāt, jautājums par reģistriem tiešām ir būtisks, un tas um, būtu būtisks solis uz priekšu šajā jomā. Mēs atbalstām publisku reģistru ideju, un ir patiešām svarīgi, lai šie reģistri būtu cik vien publiski pieejami, cik iespējams. Es gan dzirdu, ka um, referentu viedokļi par to, cik publiskiem ir jābūt šiem reģistriem, referentu viedokļi atšķiras, tomēr mēs atbalstam pēc iespējas sauskatāmāku pieeju. Turklāt mēs vēlētos, lai būtu arī pilnīgi skaidrs, ka tiek panākts labs līdzsvars starp no vienas puses datu aizsardzību, tiesībām uz privātumu un nepieciešamību cīnīties ar um, naudas atmazgāšanu Un mūsuprāt, ir ļoti labi arī tas, ka ziņojumā ir norādīts, ka FIU ir jābūt pietiekamiem resursiem, gan um, tīri administratīviem resursiem, gan arī, gan arī finanšu resursiem. Turklāt man ir kāds jautājums referentiem par uh, noziegumiem nodokļu jomā par ko konkrēti šeit tiek runāts un um, galu galā definīcija nodo, nozogumi, noziegumiem nodokļu jomā atšķiras dažādās dalībvalstīs. Tādēļ, ja šos noziegumus vēlamies te iekļaut, kā mēs pārliecināsimies, ka ir ievērot harmonizāciju? Kāda ir jūsu vīzija par šo lietu? Un vēl kāda lieta, pie kā pagātnē pat esmu strādājusi, ir jautājums par azartspēlēm tiešsaistes režīmā. Un arī um, sporta spēļu rezultātu iepriekšēja organizēšana. Tātad ir būtiski neaizmirst arī par sporta lomu šajā jautājumā, jo šādām, šādām pieeja tiek izmantot arī uh, naudas atmazgāšanas jomā un arī Eiropas Savienībā tas ir novērojams. Iespējams, ka tas ir arī viens iemesls, kādēļ šī joma tiek ļaunprātīgi izmantot, varbūt arī tam būtu īpaši uzmanība jāpievērš. Un nobeigumā vēl kāds jautājums referentiem. Mēs redzam, ka sadarbība ar Eiropolu, par to runāja arī komisija, par to komisija sākotnēji runāja, tagad šī atsauce ir pazudus no teksta, un Mums tas šķiet visai dīvaini, jo šobrīd Eiropols uh, sadarbojas ar finanšu ziņu vākšanas vienībām cīņā uh, pret nelegāli iegūt līdzekļu legalizāciju. Tāda būtu mūsu komentāra. Paldies! Liels paldies! Tagad došu vārdu ēnu referentam Nils Torvalds. Es gan viņu neredzu šobrīd uh, zālē, vai ir kāds uh, aizstājējs ieradies viņa vietā izteikties. Labi, gala kundzei vārds. Paldies! Šķiet, ka no Alde neviens pārstāvis nav ieradies. Tad dosim vārdu komisijas pārstāvim, ekon komitejas pārstāvim Gigalkungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pavisam īsi. Kas attiec uz šo direktīvu, tad vēlētos norādīt, ka mēs lielā mērā atbalstām publisku reģistru. Tāpat kā Kariņa kungs, arī mēs uzskatām, ka nav laba ideja atstāt šo jomu dalībvalstu ziņā, jo tad uh, mums būs novērojama konkurence starp dažādām regulējošām sistēmām. Un ASV piemērā redzam, pie kāds ir novedis, kur uzņēmējdarbības reģistri ir ļoti atšķirīgi, un tad um, šie uzņēmumi dodas uz Delaware vai citām vietām, kur ir visma, viszemākie standarti. Mums kopējā, kopējā tirgu ir nepieciešama vienot standarti, un uzņēmējdarbībā ir tikai uh, tikai normāli, ka ja jūs sazināties ar uzņēmumu, tad jūs zināt, ar ko jūs runājat. Šobrīd gan situācija ir tāda, ka ja sazināties ar uzņēmumu vai vēl sliktāk ir tad, uh, ja sazināties ar trestiem un, un citādām juridiskām iestādēm, tad jūs na, bieži vien nav zināms, kas ir faktiskais īpašnieks un gal galā tā ir informācija, ka ir jābūt pieejai, pieejamai. Ir ļoti jauki, ka Latvijā šāda sistēma ir, ir arī citās valstīs tā, tomēr mums nevajadzētu šajā jomā radīt konkurences apstākļus. Un tas pats attiecas arī uz jautājumu, kāda informācija tika iekļauta reģistrā. Mēs esam attiecīgi piedāvājuši arī grozījumu priekšlikumus. Tomēr tas būtiskākais, un manuprāt par to vēl nav šodien ticis runāts, ir tas, ka naudas atmazgāšanas uh, likumdošana nav saistīti tikai ar nu, tiesību aktu izstrādi, bet arī ar tiesību aktu īstenošanu. Pirmdien es tikos ar policistu arotbiedrības pārstāvjiem Vācijā, Austrijā un Šveicē, un viņi man stāstīja daudzus piemērus, kad ir reāli grūti piemērot, īstenot šos tiesību aktus. Tādēļ nepietiek ar to, ka tiesību akti tiek padarīti striktāki. Nu, mēs jau varam uh, um, pilnus plauktus piekraut ar tiesību aktu projektiem, tomēr vienkārši ir jāpārliecinās, ka Eiropā neatgātojas Kipras gadījums. Tādēļ ir jāpārbauda, vai likumdošana tiesību akti reāli tiek īstenoti. Protams, ir, um, tam ir veltīti starptautiska līmeņa procesi, bet arī Eiropai ir jāiesaistās šajā darbā, lai, kā piemēram tas ir gadījumos ar um, skandāliem saistībā ar pārtiks produktiem, kur ir šādas pārobežu pārbaudes. Nu, arī šajā jomā, runājot par naudu, Eiropai ir jāpārliecinās, ka tiesību akti un likumi tiek īstenoti. Un nav tā, ka tas ir, ir tikai papīri 23 valodās. Paldies, lūdzu, Kerhapa kungam teiktos vārds ēnu referencē no Lībijas grupas. Paldies, priekšsēs kundze. Es no sākuma Vēltos eh, teikt, kā jūs zināt, eh, tad eh, es esmu referents nākamajam jautājumam, par kur mēs šodien runāsim par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju. Es no sākuma vēlētos pateikties no Libas puses, jo sevišķi Sargentīnī kundzei, kur ir veikusi lielu darbu šeit. Un mēs kopumā arī atbalstām viņas vispārīgo pieeju, un mums ir līdzīgi mērķi attiecībā šo pašu jautājumu. Es tikai vēlētos minēt pāris lietas, uh, Uh, Ivo Strečeks uh, uh, arī um, man ir lūdzis, ko teikt viņa vārdā. Pirmkārt, vēlos teikt, ka attiecībā uz šīm politiski ietekmējumām personām es vienmēr tos nērtu, jo es esmu šāda persona. Mēs atbalstām skaidru atsauci uz datu, datu mm, apstrādi, lai noteiktu šos cilvēkus. Tomēr mēs um, neatbalstām, ka tiek izrotas atsauces uz, uz partneriem bērniem Mēs vēlētos, eh, lai eh, tiktu uh, eh, turpināts šis turp, pašreizējais uh, visatvarošais, uh, visatvarošā pieeja. Jo bieži vien ģimene tiek izmantot, uh, lai veiktu naudas atmazgāšanu, un ir svarīgi, uh, lai uh, šīs te kategorijas tiktu identificētas, un mūsuprāt arī nepieciešams uh, noteikt tos ģimenes locekļus, uh, tomēr uh, ir uh, svarīgi, uh, lai būtu arī atsauce direktīvā kā e, uz šo lietu. Tad attiecībā uz īpašumtiesībām tātad ir pieprasītas um, izmaiņas, lai tiktu viņa brīdināt 30 dienu laikā, un ir jāsaglabā e, elastīgums šajā sakarā un um, arī saistībā ar ikgadējām pārbaudēm. Un uh, tas var novest pie lielākas datu uzkrāšanas, un tāpēc mums ir nepieciešama šeit lielāka elastība. Mēs arī vēlētos, lai būtu tālākas diskusijas attiecībā uz korporatīvo noslēpumainību un un tātad um, nodokļu uh, paradīzēm. Un uh, nodokļu uh, paradīze tiek uh, arī um, diskutēts uh, saistībā ar citiem dosiem un ir jābūt uzmanīgiem tās uh, iekļaujot uh, šeit. Uh, un tad uh, jāskatās, vai uh, šī naudas atmagarāšanas novēršanas direktīva, uh, bet par to, to mēs nesam pretrunā. Un ir arī uh, rūpīgi jāizpēta uh, Eh, tas eh, vai eh, kopumā tas neapturēs visu procesu, un mēs arī vēlamies atbalstīt to, ka Uh, ir uh, tātad uh, šie te, šīs te prasības saistībā ar īpašajiem ziņojumiem, tomēr tas, ka nav papildus informācijas, tā ir liela problēma uzņēmumiem šobrīd, un mēs arī atbalstam informāciju attiecībā uz datu aizsardzību, tomēr es vēlos arī atsaukties saviem komentāriem, par kuriem es runāšu savā ziņojumā, ka tiem ir jābūt īstenojumiem un tam ir, tiem ir jāatbilst direktīvas mērķiem. Mēs vēlētos, lai pieeja būtu balstīta uz risku un dalībās varētu izslēgt zeme riska jomas. Un es arī vēlētos teikt, ka ar to būs iespējams strādāt un tas būs efektīvs risinājums. Um, tad vienkāršiem uh, iedzīvotājiem, kurš vēlas, uh, vēlas atvērt, piemēram, iekrājumu uh, mm, kontu savam nelielu iz, izmēra uzņēmumam. Mums tik tiešām nevajadzētu saržīt dzīvi vienkāršiem iedzīvotājiem. Es ceru, ka tad, kad tas viss praktiski realizēsies dalībvalstīs, mēs nepieļausim tās pašas kļūdas, kādas esam pieļāvuši ar iepriekšējām naudas atmazgāšanas novēršanas direktīvām, kur mēs izmantojam tādus pašus instrumentus, lai saržītu dzīvi tātad eh, eh, ļoti daudziem eh, patērotājiem. Pastāv arī šeit neatkarības rece, nevainības prezumpcija, kura vienmēr tiek ievērota. Es domāju, ka vienkārši izdzīvotāji nav jāpaļauj šādiem negodīgiem nostīmiem, ja vien tas nav nepieciešams, lai aizsargātu visu sabiedrības interesi. Paldies! Paldies! Tagad eh, vārds eh, klūtas eh, kungam ēnu referents no goja glupas, vai kāds izteiksies viņu vietā, viņš nav klātsoši, tā nav. Tad vārds Galdenkungam. Vēl viens gojas pārstāvs arī nav klātsošs, vai viņa vietā ir kāds, kas izteiksies. Un uh, līdz ar to esam izsmēluši ēnu referentu sarakstu, tāpēc tagad uh, došu vārdu komisijas pārstāvim. Lūdzu. Mārtiņ, lūdzu. Mārtiņš Efrāns, lūdzu, jums ir tas vārds. Nekāda problēma saistībā ar manu vārdu. Tomēr izteikšos angliski. Tātad tā ir valūta, kurā mēs vienmēr strādājam, strādājam pie šī dokumenta. No sākuma vēlos tiešām pateikties referentiem un ēnu referentiem. Mūsuprāt, šis tik tiešām ir ļoti interesants iedvesmojums ziņojuma projekts, un es domāju, ka tas pilnīgi noteikti tiks arī uzlabot šīs komitejas darba ietvaros. Un, eh, manuprāt, eh, tātad šeit ir četri jautājumi, par kuriem jautāja Karinkungs un Sargentīnī kundze. Eh, tie ir jautājumi, kur ir visnozīmīgākie šajā priekšlikumā. Un es arī vēlētos tiem pavisam ātri iziet cauri. Un tātad, lai jūs arī varētu saprast, kāds ir veiktais progress šajā jomā, ko mēs esam veikuši arī padomē sadarbībā ar dalībvalstīm un nu, prezidentūru attiecībā uz eh, šo te eh, reģistru, eh, IPSINF reģistru ir risinājušās daudz aktivitātes, arī starptautiskā jomā G20 ir iesaistīts un apvienotā karalists ir vadījusi šo darbu. Uh, un eh, tā lielā mērā eh, vada šo darbu arī padomē. Un es domāju, ka eh, tur ir zināma virzības priekšu, un vēlētos to, to skaidri norādīt, ka komisija to neierosināja. Komisija ierosināja pirmo soli, kas ir jāspēr, ja kurā gadījumā attiecībā uz šo īpašumu tiesību informāciju, tad, ka būtu uzņēmumiem pienākums informēt par to, kurš ir īpašnieks. Un atsauce bija uz situāciju, kurām ir ļoti sarežģīta struktūra, un tas nav tik acīmredzami, ka informācija eh, par eh, īpašnieku ir pieejama eh, tad, tad, šādai mm, organizācijai, tad par citām organizācijas daļām. Tas ir pirmais solis, un mēs nebijām gājuši tālu, lai ierosinātu otro soli, tāpēc, ka mēs uzprāt ir svarīgi, lai šī pienāk, pienākums informēt tiktu pastiprināts, un tad paši dalībvalstis var spriest, vai tās vēlas padarīt šo informāciju pieejamu. Tad, eh, ņemot vērā eh, notikumus eh, un arī diskusijas padomē, komisija ir pilnībā atvērta uzlabot šo tekstu un izvēlēties šo te dalībvalstu pienākumu, izveidot kaut kādu centrālās krātuves veidu, Eh, lai kaut kādā veidā būtu iespējams ātri uzzināt uh, informāciju eh, par īpašniekiem. Protams, ka tā ir ļoti uh, svarīga uh, informācija, tā ir svarīga diskusija uh, par to, uh, ko vajadzētu padarīt pieejamu sabiedrībai. Ir interesanti skatīties, kādā virzienā virzās šīs, uh, mm, šīs debatas, mēs esam ļoti atvērti, un es vēlētos arī bilst ko tādu, ko uh, neminēja kā apsvērumu, bet ko arī vajadzētu teikt, tas ir jautājums par datu aizsardzību. Mēs runājam par. Uh, cilvēkiem, kuriem eh, tad, tad būs padarīta publiska informācija, kas ir viņu īpašumā, un tas ir eh, interesants aspekts, kas ir jāaptur prātā. Bet, eh, protams, ka pastāv viedoklis, ka nav šeit problēma, un, protams, te ir arī ļoti kompetenti cilvēki Libijas komitejā. Un es nedomāju, ka komisijā to būs kādas problēmas, tomēr mēs esam atvērti skatīties, kādā virzienā virzīsies diskusijas. Tad attiecībā uz šo PEP jautājumu Eh, par politiski ietekmējumām personām, eh, tas, eh, kā tas statistiski tiek tad, definēts un direktīvā, tas ir ļoti plašs formulējums, un tas tad, arī tiek attiecināts uz zemāko līmeni, un ir jāskatās, vai tas attiecās uz katru vietējās pašvaldības līmeni, bet tas pilnīgi noteikti attiektos uz mēriem, piemēram. Un, mērķi pilnīgi noteikti e, ir e, e, tie, uz kuriem ir iespējams izdarīt spiedienu un iesaistīt viņus korupcijā. Un tad šis problēmas attiecībā ar PPS sarakstu, tā, tā ir regulāri jāmodernizē, un tur ir arī jāņem vērā ļoti daudz vietēja līmeņa politiski ietekmējams personas. Būtu mazāk problēma ar bankām Eh, tomēr eh, tas būtu svarīgs jautājums, un eh, tur būtu daudz resursi jāmobilizē, lai to padarītu centrālu dalībvalsts līmenī un komisijas līmenī. Tāpēc mēs tikai vēlamies teikt, ka skaidrības dēļ mēs esam nedaudz piesardzīgi attiecībā uz šādiem tālajošiem un resursus daudz patērējošām idejām, lai tik visādāt šāds Eiropas PP saraksts, kurš regulāri būtu jāatjauno. Tad eh, attiecībā uz eh, riska novērtējumu jautājumu mums ir jāapzinās, eh, kā tik tiešām no dalībvalstu puses ir aicinājums komisijai vairāk iesaistīties, un mēs to varam darīt mūsu darbības mm, ietvaros. Un, protams, ka tas būs koordinātas, tas būs koordināts darbs, un mums jokurā gadījumā ir nepieciešamā ekspertīze, Un ir arī tātad, eh, jākontaktēs ar cilvēkiem, kuri eh, ir eh, informēti par konkrētajām reālajām problēmām, jāstāsta, kā mēs kopumā varam organizēt šo procesu. Un eh, šobrīd es arī eh, vēlētos eh, aicināt būt apdomīgiem attiecībā uz laika grafiku, jo riska novērtējuma izveidošana būtu nav viegls uzdevums, un arī starptautiskā līmenī tas nav vienkārši. Cilvēki un valstis cīnās ar šo problēmu. Dažas valsts jau ir sākušas darbu, tomēr citas šo darbu nav sākušas, un, protams, ka komisijai arī nav īsti pieredze šajā jomā līdz ar to Eh, mums vajadzētu garantēt, eh, ka mums ir pietiekami daudz eh, laika, lai tas visai tiktu pareizi izdarīts. Un mēs arī esam ierosinājuši naklājā ar riska novērtējumu Eiropas Savienības līmenī attiecībā uz jautājumiem, kuri ļoti ietekmē Eiropas Savienības iekšējo tirgu un Eiropas Savienību kopumā divu gadu laikā, kas ir īstenošanas periods. Manuprāt, tas ir arī realistisks periods. Esmu nedaudz eh, satraucies, ka tas tiek samazināts eh, līdz vienam gadam, jo viens gads ir gandrīz nekas, ja mēs eh, salīdzinām ar to, cik ātri skrien uz priekšu laiks. Un tad jābūt piesardzīgām attiecībā uz datu aizsardzību. Mēs esam priecīgi par to, ka šis kopējais novērtējums, kas aicināja komisiju arī izveidot direktīvu to, kā tā ir, tad neieviest konkrētu datu aizsardzības režīmu, bet pārliecināties, ka tas ir savienots ar pastāvošajām tiesību normām Eh, arī referenti šādi eh, domā, un, eh, manuprāt, tas ir ļoti atbalstām. Mēs, mums arī iepriecina tas, ka ir gadījumi, kad mums ir jāpārliecinās, ka šī saita tik tiešām darbojas, un mums vajadzētu vēl arī uzsvērt pārskatāmību, un mēs esam priecīgi sastrādāties ar referentiem un arī ar citiem Eiropas parlamenta deputātiem, lai tālāk uz, uzlabotu šo te konkrēto daļu iziešu eh, cauri savām piezīmēm, eh, tad eh, pasītos, vai vēl ir kaut kas, par ko vēlos runāt. Bija aktualizēts jautājums par tātad, atlaid, izņēmumiem attiecībā uz konkrētām aktivitātēm. Startautiskos standārtus sakarā mēs par to tik daudz neesam domājuši. Tur ir nepieciešams skaidrs atkāpes no dažādiem eh, pienākumiem, eh, tomēr eh, daudz kas mainās, un mēs cenšamies panākt, ka tas viss darbojas saskaņā ar riska pieejas, mm, riska pieeju. Un, um, ir skaidrs, ka ir nepieciešama skaidra atkāpe. Uh, Un, eh, bet tomēr eh, tas ir eh, iespējams tikai kādos ekstrēmos gadījumos, kad tiešām ir parādīts risks un līdz ar to tur vēl daudz jāveic darbs. Tomēr Attiecībā uz dažām aktivitātēm iespējams var teikt, ka mums vajadzētu būt atklātāk, atvērtākiem attiecībā uz to, lai daļai tiktu izslēgti šie te pienākumi un tas tiktu nodots dalībvalsts pārziņā. Un eh, mēs būsim priecīgi eh, iegūt nepieciešamo eh, informāciju par to, ka tik tiešām novērtētais risks ir zems. Mēs uzklausījām arī piezīmu attiecībā uz resursiem un to, cik tās ir svarīgas finanšu informācijas vienībā. Mēs tam pilnībā pievienojamies. Un tad attiecībā uz jautājumu par sadarbību ar Eiropolu Eh, šobrīd risinās diskusijas eh, par to, ka šī eh, direktīva ir jābūt nedaudz uzmanīgai attiecībā uz jautājumiem par to, kāda ir sadarbība krimināla lietās. Un te mēs arī varam skatīties, kāda ir šī atsauce uz Eiropolu. Tomēr nevajadzētu aizmirst Eiropolu tas ir svarīgi arī sadarbības eh, sakarā, tomēr tas var arī radīt problēmas attiecībā uz juridisko pamatu tam visam. Un mēs arī eh, varam pilnībā pievienoties eh, tam, ko teica Kirkapa kungs attiecībā uz mm, vajadzību, ka ir jābūt proporcionālai pieejai, ka nevajadzētu uzlikt tātad papildus nastu vienkāršiem iedzīvotājiem un patērētājiem. Un šajā priekšlikumā ir vairāki, vairākas lietas, kur ir, note, lietas, kur ir noteikts, ka tas ir jādara profesionālā veidā. Un eh, mēs domājam, ka tas viss arī eh, ziņojumu vēl tikai uzlabos. Es atvainojos, eh, ka tad izteicos tik garu, tomēr es vēlējos iekļaut visas lietas savā runā. Un paldies, un tagad vārds tiek dots citiem komitejas locekļiem, kur arī vēlas izteikties Gomesas kundze, Lulingas kundze. Tagad vārds Gomešas kundzei, un pēc tam Lulingas kundzei, lūdzu. Paldies! Es domāju, ka tātad, sadarbojoties ar Portugāles um, uh, izmeklētājiem tātad par uh, vācu zemūdeņu uh, korupcijas um, skandālu, no sākuma mēs skatījāmies uz bankām, kuras ir iesaistītas būvniecības procesā. Un iepazīstoties ar šo tīmekli, es sapratu, kāpēc pilsoņi un kāpēc viņi saprot to, ka šāda sistēma ir vienkārši veidota korupcijai. Eh, tā ir domāta tam, lai tiktu pieļauta naudas atmazgāšana. Tāpēc eh, šī direktīva ir ārkārtīgi svarīga. Un es arī eh, pilnībā varu pievienoties tiem, kur uzskata, ka ir nepieciešams publisks reģistrs uzņēmumiem. Tātad publisks reģistrs attiecībā uz mm, īpašniekiem, kuri gūs labumu, tāpēc, ka šī sistēma ir izveidota tādā veidā, lai tiktu pieļaut korupcija un būtu izvairīšanās no nodokļiem. Un attiecībā uz eh, PEP, eh, protams, eh, kā mēri, arī es kādreiz biju mērs, viņi visi ir jāiekļauj, tāpēc, ka ir ārkārtīgi daudz iespēju, kā cilvēki var iesaistīties korupcijā, un, protams, ka viņi ir jāiekļauj pilnīgi visās fāzēs. Un es domāju, ka ir jāņem vērā arī tas, ka paraugošās iestādes, piemēram, kā centrālās bankas, tas Eh, savās padomēs nevar iekļaut eh, cilvēkus, eh, kuriem ir interešu konflikts ar bankām, kuras tām ir jāpārauga, kāds ir noticis manā valstī Portugālē. Un var teikt, piemēram, tātad, ka ar tādu pāraudzību sistēmu situācija būtu, šīs mm, ieviešana, tātad situācija būtu labāka. Uh, Un mans valsts izjautāja tiek eh, izmantota šiem eh, mērķiem. Nevajadzētu aizmirst, ka mana valsts ir tāda valsts, eh, kurā no 20 tātad, biežāk kotētājām uzņēmumiem 19, nav, 19 ir mācu uzņēmumi Portugālē. Tad vairums šo uzņēmumu ir, eh, ir reģistrēti ārvalstīs, tikai viens ir reģistrēts eh, Portugālē, un viņi par to nekaunās, tāpēc, ka eh, tas, ka viņu vadības atrodas tad, Eiropas Savienības ietvaros, tad, tādā veidā viņi maksā mazāk nodokļu, un viņi arī viegli var paslēpt peļņu, kādu viņi gūst ārpus Eiropas Savienības, piemēram, Ķīnā. Un, Portugāls citās tur neko nevar izdarīt. Uh, un varētu gaidīt kā ar Toreks palīdzību. Eh, pat eh, izvairīšanās no nodokļiem eh, tikto apkarot, tomēr tā nav, vai jūs zināt, ka 2012. gadā Kā arī pašreizējā budžeta ietvaros ir paredzēta vēlreiz, vēlreizēja nodokļu amnestija. Un arī saistībā ar nolīgumu ar Šveici, tātad vairāk kā 4 miljārdi bija šī summa saistībā ar Portugāles iestādēm. Viņiem visiem tika sniegta amnestija, lai samaksātu 7,5%. Tātad 7,5% no šīs naudas tika samaksāta un viņiem nevajadzēja repatriēties un nekādi jautājumi netika uzdoti par šīs naudas izcēlesmi. Līdz ar to tas notiek trojkas procesa ietvers, tāpēc es domāju, ko īsti komisija dara, dara tāpēc, ka uh, Eh, komisija un Eiropas centrālā banka ir daļa no šīs trojkas, eh, protams, eh, kā ir pretruns attiecībā uz to, kas tiek darīts ar šīs direktīvas palīdzību un kas tiek praksē darīts, kad tiek tiešām to visu vajadzētu labot. Un vēl, vēl, vēl es vēlētos teikt, ka tiek tiešām nepietiek ar to, ka ir stingrāki likumi, ir nepieciešama uh, Uh, sadarbība ar Eiropolu, stingrāka um, sadarbība ar Eiropolu. Un mums arī ir nepieciešams garantēt, uh, ka mūsu iestādes sniedz nepieciešamos līdzekļus, uh, lai izmeklētāji tomēr varētu apsteigt, jo noziedznieks, kas nevienmēr notiek. Un visbeidzot, tam ir nepieciešama arī labāka sadarbība tātad tiesnešiem un prokuroriem Eiropas Savienības iekšēnē pie šīm konkrētajām lietām, eh, kuras es iepriekšēji minēju. Tātad, eh, piemēram, eh, Vācijas zemūdeņu pārdošana manai valstī, kad prokurori gaidīja gadiem ilgi, lai iegūtu tad, šo dokumentāciju, kas tika iegūta Vācijā. Paldies! Paldies, Gomešs kundze. Tagad vairs Lulīngas kundzei. Jā, paldies. Es šobrīd runāšu kā parasta locekla ekonomikas komitejā, un mūsu priekšsarētāji tā bieži dara, tad tāpat rīkošos arī es. Pēc tam, kad esmu uzklausījusi komisijas pārstāvis sacīto, varētu teikt tā, ka izskatās, atšķirībā no citām reizēm, ka komisija šobrīd ir saprātīgāk nekā tas e, bija ar viņu sākotnējo priekšlikumu. Es tāpat tās varu piekrist komisijas pārstāvi sacītajam par samērīgumu, par piesardzību. Ļoti rūpīgi klausījos Sargentīnī kundzi it īpaši attiecībā uz reģistriem. Viņa sacīja, ka ir jāaizsargā iedzīvotāji un ir nepieciešams iegūt informāciju par izkaut ko, tas skaitā tā jābūt pieejamiem NVO un žurnālistiem, bet kā iedzīvotāji man neliekas, ka es būtu aizsargāta labāk, ja reģistrs, kas satura informāciju par to, kur uh, esmu ieguldījusi savus līdzekļus, ir pieejams jebkuram NVO vai jebkuram žurnālistam, un mēs zinām, kāda ir cilvēki. Protams, ka mēs nevēlamies, lai cilvēki pārdod šos datus, bet ja jūs darīsiet to, ko jūs ierosinat ar šo reģistru, tad neviens jau nemaksās par informāciju, jo būs brīvi pieeja šai informācijai tā vai tā. Manuprāt, cilvēku privātā dzīve ir jāciena. Un ja šāds reģistrs tiek izveidots, tad ir nepieciešams, lai tas ir pieejams attiecīgajiem iestādēm, nevis jebkurai personai. Kāpēc, lai man kaimiņi varētu uh, iegūt iespēju uzzināt, cik daudz man ir naudas? un kur es esmu to ieguldījusi. Es domāju, ka ar to mēs ejam pārāk tālu, un ir mazliet dīvaini, ka zaļie ir tie, kas parasti tik ļoti vēlas aizsargāt iedzīvotājus, pēkšņi šobrīd vēlas padarīt to visu publisku. Es nedomāju, ka tas ir nepieciešams. Es domāju, ka mums ir jāpaliek pie tā, kas būtu samērīgs šajā jomā. Esmu pārliecināta, ka mūsu uh, referenti atbildēs uz visiem šiem jautājumiem. Jā, tagad es došu atpakaļ vārdu abiem līdzreferentiem. Šoreiz būšu ļoti strikta. Lūdzu, izsakieties pavisam īsi. Atbildot uz to, ko sacījāt. Kariņkungs, jūs pirmais, pēc tam Sargentīnī kundze. Much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, par visiem komentāriem. Paldies ar nepacietību gaida arī grozījums, kuros būs kopsavilkums eh, tiem argumentiem, kas tika izteikti šodien. Es centīšos atbildēt uz tiem jautājumiem, kas tika uzdot par nodokļu noziegumiem. Īsa atbilde ir tāda, ka ja kāds uzskata, ka ir nepieciešama labāka definīcija, es labprāt paskatīšos, kād, kāds ir jūsu variants. Attiecībā par Eiropolu, manuprāt, tā ir atsauce uz 54. pāntu, un ja tā ir, tad, manuprāt, tur ir eh, jautājums saistībā ar tiesisko pamatu. Un tas nav kaut kādas iegribas dēļ izņemts, bet tāpēc, ka tur ir eh, savs tiesiskais pamats. Eh, bet to varam paskatīties vēlreiz. Tālāk eh, par tiem eh, jautājumiem, kas bija saistībā ar faktiskajiem īpašniekiem, riska izvērtēšanu un izskatās, ka lielākais uzsvars ir uz faktiskiem īpašniekiem, bet ne uz to, ka eh, ne, izskatās, ka neviens neiebil par to, ka ir vajadzīgi šādi reģistri, bet drīzāk bija viedokļa atšķirība par to, cik publiskiem šādiem reģistriem jābūt. Un eh, kā to savietot ar eh, nepieciešamās privātās dzīves aizsardzību? Es domāju, ka mums visiem ir jāskat šis jautājums ne tik daudz emocionāli, bet arī ilgtermiņa ietekmes kontekstā. Eiropā ir nepieciešama ieguldījuma un jaunas darba vietas, un atcerieties, ka cilvēkiem, kuriem ir šie līdzekļi, ir arī izvēle par to, kur veikt šos ieguldījumus. Viena lieta ir veikt ieguldījumus radīt uzņēmumu darbietas, un cita lieta - biržā iegādāties akcijas, Siemens, kādu lielu ASV uzņēmumu, un cerēt, ka tādējādi pieaugs jūsu labklājība. Un trešā lietas variants - iepirkt zeltu, eh, kādas vērtslietas un eh, glabāt eh, ostas noliktavās. Un ja jūs vēlaties publiskot labklājības Eh, drīz eh, tā vietā, lai radītu darbvietas, dod arī savā ziņā signālu, ka nav jēgas eh, veidot uzņēmums, radīt darbvietas, drošāk ir glabāt savu naudu citur. Mēs varētu nonākt pie tā, ka tiek noķerti, varētu teikt, simtiem tūkstošu iedzīvotājiem, kas uh, pēkšņi nonāk situācijā, ka viņu ieguldījumu finanšu situācija kļūst pieejama visiem, tas skaitā viņu kaimiņiem. Bet es nedomāju, ka tas ir, eh, kas ir līdzīgi kā zvejniecībā, ka tiek noķerts ne tikai tās zivs ar tīklu, kur jūs mēģinājāt noķert, bet arī tās, kuras nevēlējāties. Katrā ziņā nepacietību gaidu tālāks debats ar ēnu referentiem un arī grozījums. Paldies! Paldies Kariņkungam, Sažetīnī kundz tālāk. Paldies priekšsarētājiem. Redz, ka Nina Bosku eh, ir aizgājusi, bet eh, vēlējos atbildēt uz viņas jautājumu par definīciju jēdzienam eh, nodokļu noziegums, tax crime. Diemžēl mēs nevaram šajā priekšlikumā iekļaut definīciju. Tam ir nepieciešama atšķirīga uh, eh, tiesiskā pamats, uh, tas ir saistīts ar uh, no, to, kā nacionāla līmenī tiek uh, definēta nodokļu nozieguma. Uh, šeit runa par automātisku informācijas apmaiņu starp iestādēm, un tas būtu labs veids, kā cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, un, bet tam ir nepieciešama arī citi tiesiskie akti. Tālāk faktisko īpašnieku reģistru padarīšana publiska var faktiski palīdzēt cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un nodokļu apiešanu, un tāpēc ir nepieciešama publiskot šādus reģistrus. Lai atbildētu uz to, kāpēc eh, pazuda punkts par sadarbību ar Eiropolu. Mēs uzskatām, ka Eiropola loma ir ļoti svarīga riska izvērtējumu izstrādē. Bet pats Eiropola tā pilnvarojums, un to mēs esam plaši apsprieduši Libe komitejā, nu nevar lūgt bankai vai kazino iesniegt informāciju Eiropola par cilvēkiem, pret kuriem nav uzsākts izmeklēšana. Finanšu ziņu vākšanas vienības atrodas Eiropolā bet tas nav viens un tas pats. Mēs vēlamies labu sadarbību starp šīm finanšu ziņu vākšanas vienībām Eiropā. Tas nozīmē, ka Eiropolām ir ļoti sarežģīta loma. Viņi var iesaistīties tikai pēc tam, kad jau ir e, darbu sākus policija un prokuratūra, un tāpēc arī šis punkts tika izlēmts tālāk par e, publiskajām personām un tos sarakstu ar šādām personām. Tas ir resursu intensīvs darbs, kā komisija uzskata, to es saprotu. Bet mums ir jāatrod problēma saistībā ar komerc uzņēmumi, kas paši veic šobrīd riski izvērtējumus. Un es nedomāju, ka tas viss ir ideāls šobrīd. Par Lulīgas kundzes sacīto. Manuprāt, jūs jaucat reģistrus un šo publisko personu sarakstu savos komentārus. Paldies! Euh, merci, donc euh, nous avons terminé le... Paldies, ar to arī noslēdzam debatas par šo pirmo dokumentu. Tālāk ir otrais dosie. Regulēja naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju. Referenti ir Klevas Kekuša kundze un Kirhop kungs. Un došu vārdu vispirms Klevas Kekuša kundzei. Paldies. Atļaujiet man pāris minūtes eh, pieminēt par līdzakļu pārskaitījumu regulu, kas ir saistīta ar šo direktīvu. Es atstāšu otru daļu, libe daļu savam kolēģim Kirhopkungam. Kopējais mērķis gan direktīvai, gan regulai ir viens un tas pats. Mums ir nepieciešams uh, stiprināt visu veidu līdzekļu pārskaitījumu caurskatāmību, lai tiesību sargājušajām iestādēm būtu vieglāk izsekot elektroniski pārskaitīts uh, līdzekļus, ka to veids noziedznieki un teroristi. Uh, Tas viss ir cieši saistīts ar eh, izmaiņām statotiskajos standartos. Komisijas priekšlikumā tiek mēģināts eh, uzlabot eh, maksājumu izsekojamību un tāpat laikā nodrošināt to, ka ES ietvars saglabā pilnīgu atbilstību FATIF noteiktajiem statotiskajiem standartiem pagājušā gada februārī. Es uzskatu, ka komisijas regulas atjaunošana ir atbilstošas izmaiņām standartos vien Eh, viens no punktiem, kas tiek mainīts, ka eh, maksātājiem maksājuma saņēmē informācija ir nepieciešama un tiek saglabāta. Es uzskatu, ka tas ir pareizais veids, kā rīkoties, lai nodrošinātu, ka uh, attiecīgajām iestādēm ir iespēja nonākt pie informācijas, kas tām nepieciešama. Tālāk par pārēju uz pieeja, kas balstās uz riska izvērtēšanu. Tā, ir nepieciešams arī paskaidrot pāris lietas, kas ar to saistīts. Esmu uh, pārliecināti, ka diskusija par Eiropas eh, dimensiju tiek skatīta arī direktīvas kontekstā. Cik es saprotu, arī padoms sanāksmēs tas ir skatīts. Bet vienīgais faktors aizdomā nevar būt tas, ka trūkst informācijas ir jānodrošina efektīva pieeja, kas balstīta uz riska izvērtēšanu, un bankas arī spēja identificēt aizdomīgs darījums un pie, rīkoties atbilstoši. Tad būtu jābūt spēkā arī pārskaitījumiem Eiropas Savienības ietvaros, kur balstoties uz funkcionējušu iekšējo tirgu, mēs jau šobrīd prasam mazāk detalizētu informāciju. Vēl viena lieta, ko vēlos pieminēt, paskaidrojot uh, starp eh, maksājumu pakalpojumu sniedzējs. Kaut arī eh, to lomu stiprināšana ir daļa no starptautiskiem ieteikumiem, tad atšķirības starp eh, faktiskajiem pakalpojumu sniedzējiem un starpniekiem pastāv. Mums tas ir jāatzīst. Savā ziņojumā mēs rakstām, ka starpniekiem ir jāpārbauda aktīvā veidā trūkstoši informācija un ka ir nepieciešams stratēģijas tā īstenošanai. Bet tas nenozīmē, ka viņu loma vai pienākumi ir tieši tādi paši kā e, e, sākotnējām bankām. Komisija, manuprāt, ir ļoti labu darbu paveikuši, stiprinot sankciju sarakstu. Tomēr esmu nobažījusies par šo sankciju uzraudzību un izpildi, tīpaši par maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ārpus Eiropas Savienības. Abi ziņojumi vēlas stiprināt šo punktu un e, tuvāko gadu laikā sagaida, ka komisija ziņot mums par uh, realitāti šo normu īstenošanā. Turklāt mums nepieciešams stiprināt sadarbību ar e, valsts iestādēm ārpus Eiropas Savienībām, kuras ir atbildīgas par sankcijām pārkāpumu gadījumos. Uh, Pastāv manevrēšanas iespējas, lai varētu savietot šos tekstus, pielīdzināt tos citiem finanšu pakalpojumu tekstiem, piemēram, CDR4, īpaši attiecībā uz Eiropas banku iestādes lomu un sankciju noteikšanu. Tāpat mums šajā sarakstā būtu jāiekļauj arī sankcijas no naudas atmazgāšanas apkarošanas joms. Uh, ja finanšu sistēmas ir nepietiekami aizsargātas no tā, ka tās e, neatļaut izmanto noziedznieki un teroristi, tad e, tas var radīt daudz problēmas. Līdz ar to nepieciešams e, grozīt Eiropas ietvaru, tīpaši krīzes laikos, jānodrošina, lai noziedzīgas darbības nepastiprinātu esošos problēmas un neradītu papildus draudus patiesai Eiropas solidaritātei un centieniem atvesļoties, atgūties no krīzes vēlos izteikt pateicību līdzreferentam Kirhopkungam par labo darbu, labo sadarbību un arī sagaidu šās sadarbības turpināšanos iesniegtajos grozījumos nākamnedēļ. Paldies, Klevs Kekušs kundze, eh, Kirhopkungs tālāk. Well, thank you, Chairman, and I'll try... Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināšu neatkārtoties, jo kolēģi teiktais Man apmierina, varu pievienoties un jebkurā gadījumā esam cieši sadarbojušies. Gribēju tikai uzsvērt dažas lietas no Libe komitejas puses, ja tā var teikt. Manuprāt, un es uh, savā karjerā esmu strādājis pie daudziem tiesību aktiem, uh, jautājumos par naudas atmazgāšanu, kriminālu noziegumiem, korupciju gan um, šajā karjerā Eiropas parlamentā, gan arī ministra amatā apvienotajā karalistē. Un nu jau gadiem ilgi gan patērētāji, gan arī uzņēmumi ir saskāršies ar problēmām, īstenojot tiesību aktus. Un tādēļ, kā jau es iepriekš norādīju savā iepriekšējā komentārā, mūsu pieeja jābūt izveidot pamatotu, proporcionālu un pamatotu ceļu nākotnēji, cīnoties ar naudas atmazgāšanu un neradot te pašā laikā nevajadzīgu slogu visām pusēm. Atbalstu uz riska balstītu pieeju. Bija ļoti interesēts komisijas teiktajā saistībā ar Sargentīnī kundzes ziņojumu un uz riska balstītu pieeju, kas ņem vērā dažādos riskus saistībā ar dažādām nozarēm, katru no nozarēm. Nu, uzsvaru šīs nozares, jo ir arī tāda zema riska nozares un jomas. Un, um, nu, tas ir arī jāparedz attiecīgi priekšlikumos. Pozitīvi vērtēju to, ka man ir iespēja piedalīties un veidot šo reakciju uz reakciju cīņā pret uh, miljardiem eiro, ko zaudējam šādā veidā Eiropā. Un mums ir jābūt um, tādiem prātīgiem, veidojot šos noteikumus, jo naudas atmazgāšana tiešā veidā atbalsta vismagākos kriminālu noziegumus. Esam par to diskutējuši gan Lībē, gan arī parlamentā. Narkotikas, cilvēktirzniecība, terorisms un, protams, arī ieroču tirzniecība. Labākais veids, kā apturēt uh, kriminālu bandu darbību, ir um, nogriezt avotā viņu finansējumu un spēja izsakot uh, finansējuma plūsmām pāri robežām noteikti samazinās uh, noziedzīgās pasaules iespējas. Ir būtiski, lai uzņēmumi un mūsu tirzniecības partneri visā pasaulē, mūsu esošajos tirzniecības nolīgumos un arī nākotnes nolīgumos, ja viņi turpinās uh, ieguldīt līdzekļus Eiropā un, ja vēlamies, lai vienotais tirgus augtu un plauktu, tad mums ir jābūt nepieciešamiem juridiskajiem instrumentiem sadarbībai Eiropas līmenī, lai izmeklētu un tātad noteikti san sankcijas kriminālu noziegumiem. Nu, par kibernoziedzību šobrīd ne, nerunāšu, bet negrib, nedomāju, ka man būtu jums jāatgādina par to, cik mums izmaksā kibernoziedzība. Teroristi un um, šādas krimināli grupējumi neievēro robežas un izmanto arī Eiropā pieejamus ceļus un iespējas. Šķiet, ka lielā daļā Eiropas Savienības ir strikts regulējums un sankcijas, bet tad ir jājautā, kādēļ bieži vien šīs sistēmas nedarbojas un kā varam labāk īstenot un um, tātad piemērot šīs normas. Manuprāt, salāgojot šo regulu ar FTPT noteikumiem un um, datu aizsardzības apsvērumiem, es domāju, ka beig beigās mēs nonāksim pie tādas sistēmas, kas darbojas. Pavisam īsi, īpaši jāstrādā pie maksātāja vārda verifikācijas um, maksājumos līdz 1000 eiro 4. pantā, ziņošanas prasības 6. apsvērumā, stiprināta uzraudzība 8. pantā, pienākums um, vidutājiem, maksājumu sniedzējiem un arī sadarbība ar trešo valstu um, kompetentajām iestādēm 22. pantā. Ir jāizvēlas līdzsvarota pieeja, mēs negribētu pārmērīgu slogu nozarei vai uzņēmumiem un arī izmaksas tāpat arī sabiedrībai to nevajadzētu radīt, jo pārmērīgs regulējums, kā es norādīju, ne, neradīs veiksmi. Datu aizsardzība 16. pantā ir jautājums, ko esam skatījuši šajā ziņojumā, un mēs atbalstām komisijas priekšlikumu šajā jomā. Ir nepieciešami zināms garantijas un ierobežojumi, jo te mēs runājam par sensitīviem datiem, tomēr tajā pašā laikā ir arī jāceras, ka regulā tiek runāts par cīņu pret naudas atmazgāšanu un um, cīņu pret noziedzību. Tādēļ jā, dažiem, ja, ja kādai personai ir nepieciešama piekļuvušiem datiem, nu labi, lai nu tā būtu, tomēr ir nepieciešams tajā pašā laikā garantēt arī aizsardzību. Nevaram nonākt tādā situācijā, kad nozare nevar izpildīt noteikumus tīri tādēļ, ka uh, uh, ir nepieciešami milzīgi resursi, vai nu naudas līdzekļi, vai arī administratīvie resursi. Ar nepacietību gaidīšu mūsu tālāko sadarbību ar ānu referentiem pie šī ziņojuma un arī sadarb, sastrādāšos ar kolēģi, un es domāju, ka nonāksim pie labas vienošanās, pamatota risinājuma, un mēģināsim neatkārtot pagātnē pieļautās kļūdas. Paldies! Merci beaucoup, Monsieur Kirkop. Nous allons maintenant... Liels paldies, Kirkopa kungs. Dosim vārdu ēnu referentiem. Nitras kungs, kas ir ēnu referents ekonu komitejā no ETP. Lūdzu. Pani Šončonca, prošu pozvolīt, ja będę mówił. E, Liels paldies priekšsēdētāji. Izteikšos savā dzimtajā valodā, tādēļ aicinu visus uzlikt austiņas. Kopumā runājot, man nav nekādu problēmu ar šo komisijas piedāvāto teksta priekšlikumu Manuprāt, ir nepieciešamas vienotas procedūras, um, kas būtu atrunāts regulā. Un tas ir saistīts ar to, ka naudas atmazgāšanas problēma vienotā ekonomiskajā telpā, kāda ir Eiropā, nu, tam ir um, visai tādas specifiskas iezīmes. Tādēļ mums vajadzētu vienotas procedūras, tam var pilnībā piekrist. Kas attiecas uz profilaks, profilaks pasākumiem, es, protams, um, saprotu, ka cilvēki ir, um, cilvēkiem ir stress par um, informācijas uzglabāšanu nu, un datu uzglabāšanu tīri profilaktiskiem pasākumiem, bet, manuprāt, reizēm mērķis attaisno līdzekļus un galu galā pasaulē iet uz priekšu. Modernās tehnoloģijas aizvien lielākā mērā palīdz arī kriminālām organizācijām, un es domāju, ka arī mēs no savas puses varētu izmantot šīs modernās tehnoloģijas, lai labāk izsakot noziedzniekus. Man būtu, es vēlētos piedāvāt vairākus grozījumu priekšlikumus šim teksta projektam. Pirmkārt, manuprāt, ir jāievēro konsekvence. Šai regulai ir jābūt atbilstošai un saskaņojumai ar citiem tiesību aktiem, pie kuriem strādājam parlamentā, nu kā, piemēram, maksājuma pakalpojumu direktīva. Un, um, kas attiecas uz uh, tehniskiem aspektiem, tad mums vajadzētu ļoti skaidri definēt, kas ir finanšu pārskaitījums, finanšu darījums, jo tas vēl nav īpaši skaidri uh, definēts, vai arī uh, tiešais debita rīkojums, vai tas būtu uzskatāms arī par darījumu šīs regulas kontekstā, jo šeit mēs runājam par darījumu, ko inicijē vai ko veids maksātājs. Vēl kāda lieta, par ko gribētu runāt. Vienotā Eiropas ekonomiskā zona noti, nu, ļoti atvieglo arī mūsu dzīvi attiecībā uz izsakojamību, tomēr varbūt mums vajadzētu īpašu uzmanību pievērst arī vienkāršotajai informācijai. Īpašas šaubas man ir par 5. panta pirmo punktu. Manuprāt, mēs varētu nonākt tādā situācijā, kur bankām būtu īpaši grūti uzraudzīt transakcijas un darījumus, kuru gadījumos ir aizdomas par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju. Un skaidra maksātāja identifikācija reizēm var radīt problēmas. Tādēļ mēs no vienas puses nākam klajā ar priekšlikumu, kas atvieglo naudas līdzekļu pārskaitījums Eiropas Savienībā, bet no otras puses risks, ka pastāv naudas atmazgāšana arī palielinās, tādēļ iespējams mums vajadzētu grozīt 4. panta pirmo punktu un arī otro punktu. Un šeit iekļaut arī informāciju par informāciju un datus par um, šī darījuma veikšanu. Nu, jāsaka, man ir vairākas bažas, kas nav varbūt gluži tā kā no manis nākušas, jo es esmu konsultējies ar baņķieriem, un varu tikai šobrīd norādīt, ka mums ir nepieciešams papildus diskusijas. Jo zināmi koncepti, kas ir šeit noteikti un iekļauti, nozīmē, ka banku darbība tiek krietni sarežģīta. Nu, es tiešām nezinu, vai visus maksājumus vajadzētu likt vienā groziņā šeit, arī tos maksājumus, kas ir zem 1000 eiro. Turklāt es īsti nezinu, vai starpnieku definīcija arī nav par plašu šobrīd. Galu galā mēs no viņiem prasām, lai viņi apstiprinātu sniegtās informācijas autentiskumu. Un šķiet, ka tas ir milzu sloks, jo galu galā šīm iestādēm, šiem cilvēkiem nav gluži visa tā pati informācija, kas ir maksājuma aģentam pieejama, varbūt viņiem nav šīs informācijas par personu, kas vēlas veikt šo pārskaitījumu. Nobeigumā vēl par sankcijām runājot. Sapratu, ka maksimālais sankcija apjoms būs 10% no maksimālā uzņēmuma gada apgrozījuma. Nu, varbūt vajadzētu atcerēties to, ka veidot šādu sank veidojot šādu sankciju sistēmu ir jāpaturprātā proporcionalitātes princips, jo 10% no igada apgrozījuma uzņēmumam, um, nu, varbūt tas ir pat apjoms, kas mazākajām bankām varētu nozīmēt bankrotu. Tādēļ varbūt pirms mēs tik ļoti striktus liekas un nosakām, varbūt vajadzētu padomāt tomēr par sarē, samērīgumu, jo 10% man izklausās ļoti daudz. Paldies! Paldies! Ēnu referents Libe komitejā Melokungs nav šobrīd zālē. Un Libe ēnu referents S&D grupai Boskut kundzei arī bija jādodas prom. Neredzu ne Sofiju Intveldi, kas ir Aldes grupas ēnu referenta. Tas nozīmē, ka dodam vārdu zaļo grupas pārstāvim. Un redzu, ka arī Gigolda kungs uh, grib izteikties no ekonu komitejas. Viņš aizst aizstāja Tavarešu kungu. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Jā, mēs piedāvāsim vairākus grozījumu priekšlikumus, bet kopumā mēs atbalstām šī ziņojuma pamatīdēju. Tātad uh, tiekuši kundas un Kirkhop kunga ziņojumā. Pamatideju atbalstām. Tomēr gribētu norādīt, ka, kas attiecas uz aptvērumu un šo vienoto unikālo identifikātoru, mums ir jābūt pārliecinātam, ka tas vienādi attiecas uz maksātāju un maksājuma saņēmēju. Un mums ir jāpārliecinās, ka identitāti nevar slēpt ka to nevar noslēpt aiz kādām korporatīvām struktūrām. Un plānojam iesniegt arī vairākus citus grozījumu priekšlikumus. Tomēr um, šeit um, strādājam ļoti laicīgi šajā dosjē un pavisam drīz saņemsiet arī konkrētos priekšlikumus. Sārčentīnī konza lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Gribētu teikt paldies abiem referentiem šajā dosjē. Un jo īpaši gribētu teikt paldies Kirkopa kungam par ļoti detalizēto teksta redakciju datu aizsardzības jomā šajā dosjē. Redzu, ka esat pārliecinājušies, lai datu izmantojums tiktu ierobežots un tas netiktu izmantots komerciāliem nolūkiem. Tas ir kā viens no piemēriem. Un es ļoti rūpīgi iepazīšos ar šo tekstu, un es noteikti arī atradīšu iespēju uzlabot jūsu paveikto, jo īpaši datu aizsardzības iestādes jomā gribētu nodrošināt, ka tas atbilst arī mana dosjē priekšlikumam un tekstam, bet liels paldies, ka tik ļoti rūpīgi esat uzmanību pievērš šim jautājumam. Paldies! Merci beaucoup. Man... Paldies! Šobrīd vajadzētu dot vārdu Strešaka kungam no S&D goe referents Klutakungs un arī pārējie šķiet šeit nav ieradušies. Komisija informēja, ka nevēlas izteikties par šo jautājumu. Vai vēl kāds deputāts gribētu šobrīd izteikties komitejā? Šķiet, ka ne. Labi, tādā gadījumā par termiņu grozījumu priekšlikumu iesniegšanai. Šeit termiņš visai īs, jo referenti vēlētos, lai komitejā balsojums notiek esošā sasaukuma laikā. Šis ir jautājums, ko parlamentā sākām skatīt pirms diviem, deviņiem mēnešiem. Tas nozīmē, ka deputātiem būs pietiekami daudz laika bijis ar to iepazīties. Tomēr, pat ja grozījumi jau ir iesniegti, Jebkurā gadījumā, ja tas tika izdarīts jau jūlijā, deputātiem vajadzētu atcerēties, ka šos grozījumus atcēla procedūras pārmaiņas, un tas nozīmē, ka šie grozījumi priekšlikumi būs atkārtot jāiesniedz. Tas attiecas uz abiem ziņojumiem. Tātad termiņš ir 5. decembris, pusdienlaiks. Vai visiem tas ir skaidrs? Ja neviens šobrīd vairs negrib izteikties, tad liels jums paldies par ierašanos un uh, jauku pēcpusdienu! Paldies, kolēģi! Vēršos pie Lībe komitejas biedriem, aicinu jūs uzturēties sanāksmi zālē, jo turpināsim uh, Lībe komiteju parastajā formātā. Bon, I get, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, Dear colleague, let's continue. Kolēģi, turpināsim darbu. Stāvoklis pamattiesību jomā Eiropas Savienībā 2012. gads. Tas ir pēdējais punkts mūsu darba kārtībā šodienas sanāksmē. Referents Louis Michel. Mišela kungs iepazīstināja mūs ar ziņojumu projektu 3. oktobrī, 5. novembrī mums bija uzklausīšana. Tur piedalījās Eiropas iestāžu pārstāvji, Eiropas padome, pilsoniskā sabiedrība, un šis ziņojums kopumā saņēma 371 grozījumu priekšlikumu. Tagad uzklausīsim referentu Mišela Kungs, lūdzu. Paldies. Paldies priekšsēdētāji. Sākumā gribētu pateikties kolēģiem par izrādīto atbalstu, iesniedzot grozījumu priekšlikumus. Grozījumu bija visai daudz, kopumā 371. To pieņēmu kā signālu tam, cik ļoti svarīgs ir šis jautājums par pamatiesībām Eiropas Savienībā. Šobrīd grozījuma priekšlikumi tiek tulkoti un šobrīd tie ir tikai angliski pieejami. Pārējās valodās grozījumi būs pieejami pavisam jau drīz. Grozījums jau kopā ar ānu referentiem pētam un mēģinām nonākt pie kompromisa grozījuma priekšlikumiem, ko pavisam drīz arī iesniegsim. Kas attiecas uz jau iesniegtajiem grozījumiem, tad es, kā referents, kopā ar ānu referentiem mēs esam nonākuši pie 70 grozījumiem kas attiec uz uh, pa, paša dokumenta tekstu, tad mums bija zināmi ierobežojumi attiecībā uz dokumenta garumu. Tad nu kopā ar referent, ānu referentiem iesniedzām grozījumus, un S&D, Zaļie un GOE ir uh, pozitīvus atzinumus snieguši. Citi ānu referenti vēl nereaģēja, un kas attiec uz šo grozījumu pakotni, esam piedāvājuši grozījumus par LGBT personām, par to esam diskutējuši ar citiem ēnu referentiem diskusijas bijušas pozitīvas, nu, un ir iekļaut arī vairāk grozījumi uh, cilvēkiem, saistībā ar cilvēkiem ar invaliditāti. Ceru, ka šie grozījumi baudīs kolēģu atbalstu, un redzu, ka arī citi deputāti ir iesnieguši līdzīgus grozījumu priekšlikumus, tad ceru, ka mums izdosies nonākt pie kompromisa, ko varēs atbalstīt visa komiteja. Un, protams, mēs konsultējamies arī ar uh, sociālo lietu un nodarbinātības komiteja, kā arī sieviešu tiesību komitejas pārstāvjiem. Un ir arī tātad atzinumā jautājumi saistībā ar sieviešu tiesībām, noteikti sastrādāsimies ar visām politiskajām grupām un ņemsim vērā arī sieviešu komitejas, sieviešu jautājumu komitejas viedokli. Un plānoju piedāvāt kompromisu priekšlikumu arī attiecībā uz visiem teksta punktiem, kur ir iesniegt, par kuriem ir iesniegt grozījumi. Redzu, ka daudzi grozījumi Es nedomāju, ka tie radīs konflikts vai problēmas, ceru, ka visi tos varēs atbalstīt. Tomēr ir arī vairāki grozījumi saistībā ar romiem un ksenofobiju, antisemītismu, homofobija 18. pantā. Un es ceru, ka tur mums izdosies nonākt pie kompromisa priekšlikuma, kas būs pieņemams vairumam libe biedru. Tomēr, iespējams, varbūt būs visai sarežģīti panākt, ka visi ir apmierināti ar šiem punktiem. Gribētu izteikt atbalstu un uzteikt arī Barozo kunga un komisārs Redingas darbam. Viņi savā pieejā ir balstījušies to, ka ir nepieciešams objektīvs un neitrāls mehānisms, kas netiek politizēts, jauns mehānisms paralēli visiem instrumentiem, kas jau pastāv, lai tādējādi nodrošinātu, ka Eiropas Savienībā nav dažādi viedokļi attiecībā uz pamattiesību jautājumiem. Un, protams, mēs atkārtot esam aicinājuši pieņemt šādu nostāju, un es domāju, ka mēs noteikti varēsim uz šī pamata veiksmīgi strādāt. Bet redzu, ka ETP biedris Kurijas kundze, Esajevas kundze arī ir iesnieguši vairākus grozījumus. Nu, piemēram, par septīto punktu kur pēc būtības viņi grib svītrot manu priekšlikumu, un tas mani nedaudz satrauc. Tur tiek runāts par Barozo kunga uzstāšanos 15. Uh, septembrī un Redingas kundzi. E, Redingas kundzes uh, teikto par tiesiskumu Eiropas Savienībā. Viņa vēlas svītrot tekstu, kur aici, tiek aicināti ārlietu ministri nāk klajā ar jaunu mehānismu. Tātad, nu, viņi pēc būtības vēlas šeit uh, svītrot lietas, kas ir izklāstīts tekstā kā fakti. Es tiešām ceru, ka viņi nemēģina mm, noliegt faktus šobrīd, jo galu galā šīs um, runas ir teiktas, uh, Redings kundze un Barozo kungs uzstājās, to nevar noliegt. Un arī līgumā ir paredzēts jauns mehānisms attiecībā uz pamatiesību ievērošanu, un 4.5. punkts arī ir veltīts šim pašam jautājumam. Sestais um, dialogs ar dalībvalstīm, tālāk līgums, uh, pēc tam atzīšana saistībā ar uh, pamatiesību pārkāpjiem Eiropas Savienībā. Devītais punkts - demonstrācijas, desmitais punkts - izraidīšana un cieņa Um, centrālās izlūkdienesta veiktās darbības šeit, tālāk par LGBT, romiem. Viņi vēlas svītrot arī 18. punktu par ksenofobiju, 20., 21., 22., 23. tiesiskums un arī 24., kas ir šie salīdzinošie kritēriji. Tad man beigās jājautā, kā tīri, filo, tīri politiski, kāda ir viņa filozofija norādot visiem šiem jautājumiem un kāda ir patiesībā ETP attieksme pret pamatiesībām, nu, tas man rada zināmas bažas. Šķiet, ka viņi vēlas grozīt pilnīgi visu tekstu, tad man jājautā, vai tā ir oficiāla partijas nostāja, un ja tā ir oficiālā ETP nostāja, ja viņi to ir pārunājuši un izdiskutējuši, un nu es nezinu, vai mums izdosies panākt vienošanos. Tomēr, ja tā nav, tādā gadījumā esmu atvērts un noteikti mēģināsim panākt kompromisu ar izcinājumu, nonākt pie vienošanās. Bet, nu, jāatzīst, man šķiet, ka tas būs visai grūti. Nu, jebkurā gadījumā manas durvis, mana kabineta durvis vienmēr ir atvērtas, un esmu atvērts nonākt pie kompromisu priekšlikumiem kas attiec uz Makovējas kundzes un citu pārējo kolēģu arī no S&D un, un zaļiem, viņu grozījuma priekšlikumā nerad nekādas problēmas, bet, nu, kas attiec pārējiem tiem, ko minēju, nu, tur šķiet būs problēmas. Paldies! Eh, paldies! Eh, divi komitājas eh, locekļi vēlas izteikties, Jārakungs un Jārakas kundze un Žākas kundze. Paldies, Reštārs kundze, saka Jerakas kundze. Es eh, vēlētos eh, eh, apsveikt jūs ar jūsu veikto darbu, tas ir bijis tiešām sarežģīts. Un ir arī aktualizējušies daudz no jautājumiem, par kurām parlamentā pēdējā gada laikā ir diskutēta attiecībā uz pamatiesību jautājumiem. Tomēr jūs parādījāt, ka ir ļoti daudzveidīgas tendences, tāpēc es eh, domāju, ka runājot eh, par sadīto punktu, ir eh, ļoti svarīgi padarīt mūsu darbu un institūciju dialogu efektīvāku pilsoņu dēļ un tajā pašā laikā, sakojot līdzi pēdējos mēnešus parlamenta un komisijas dokumentu izstrādēji, tiem, kuri eh, balstās uz pētījumiem, kurus ir eh, pasūtījušas vairākas eh, aģentūras un kurus arī ir veikušas dažādas aģentūras, man ir jāsaka, ka, kā tuvojoties vēlēšanām, cilvēka tiesības tiek izmantotas un to dara dažādi pētnieki. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka jūsu ziņojumā ir parādīts, ka tur viss ir objektīvi Eh, tas nav politizēts. Un tāpēc es domāju, ka uh, parlaments eh, strādājot pie šī dosijā šogad uh, ir veicis svarīgu uh, darbu, tāpēc, ka tuvojās vēlēšanas un ir ļoti svarīgi, lai mēs neļautu, nepieviltu savus vēl, vēlētājus attiecībā uz pamata tiesībām krīzes apstākļos. Un tāpēc man ļoti iepriecināja tas, ka jūs arī veselu eh, punktu veltījāt eh, tiem, eh, kuri atrodas ārkārtīgas nabadzības apstākļos Eiropā, un tiem, kuri ikdienu saskarās ar diskriminācijas, ne tikai attiecībā uz romiedzītājiem, bet arī citiem iedzīvotājiem. Un esmu priecīga par to, ka kaut arī eh, ziņojuma ietvērš mums neļauj eh, tik eh, daudz iekļaut ekonomikas arguments, priecājos par to, ka jūs sakāt, ka ir nepieciešamas stingrākas darbības no dalību valstu puses, arī no komisijas puses. Un tāpēc ar šī ziņojuma palīdzību mēs varam uzsvērt eh, to, eh, ka eh, šeit krīzes modeļi, tātad, kur Eiropas Savienības nauda nonāk, tātad šīs teritorijas, kurās ir ārkārtīgi augsts nabadzības līmenis, ir ļoti svarīgi nodrošināt to, lai šī nauda tiktu izsērēta pienācīgā veidā, iesaistot arī tos nabadzīgos iedzīvotājus, kuri ir eh, šo attīstības eh, programmu objekti, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūs eh, šo fenomenu sasaistītu ar to, ka rasisms, antisemītisms, homofobija, ksenofobija kā arī noskaņojums, pret, kas ir vērts pret imigrantiem, ka šie, risinājumi, ka šie jautājumi tiek risināti. Uh, Un ir, eh, manuprāt, arī svarīgi tas, eh, ka mēs izdarām spiedienu uz eh, komisiju, kā arī uz padomi, lai nodrošinātu to, ka, ka solidaritāte un pamatiesības tik labi izvērtētas attiecībā uz uh, ekonomiskajām un politiskajām sarunām nākamajā nedēļas laikā un mēs jūs varam atbalstīt. Tad šīs daļas par segregācijas aizliegumu. Eh, tad, tad, eh, piemēram, eh, par Romu, par aizliegumu saistībā ar Romiem un viņu, viņu bērniem skolās. Es, es ceru, ka komisija saprotēs, cik ļoti svarīgs ir šis tā topošais ziņojums. Ir svarīgi jāapzinās, ir svarīgi apzināties, kur mēs šobrīd esam, tāpēc, ka pēdējo gadu pētījumi un arī realitāte Eh, ne tikai Austrumērā, bet arī citās eh, vietās eh, liecina par to, ka Roma bērnu segregācija skolās nav pozitīvi atrisināta, un tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai jūs skaidrs šeit norādītu, kādas ir mūsu cerības attiecībā uz komisijas darbu. Paldies, Jārkas kundze, tagad man teica, ka Kirhopa kungam ir pavisam drīz jādodas projām, tāpēc es tagad došu vārdu viņ, viņam. Lūdzu, jums eh, tiek dots vārds. Eh, paldies, priekšās kundze, saka Kirkapa kungs. Eh, atvainojos, bet tas, kas man ir sakāms, nav ļoti pozitīvs, tomēr, Mišela kungs, tādā ziņā, ehm, tad zinās par to, kāda ir attieksme citām grupām. Un uh, es nevaru teikt, ka es arī nebūtu pateicīgs, eh, tāpēc, ka par spīti tam, ka uh, šo, šis teksts tika uh, izstrādāts uh, pirmkārt angļu valodā, es par to esmu ļoti pateicīgs, jo varēju ar to uh, labi iepazīties. Man tomēr, diemžēl, ir negatīva attieksme pret šo ziņojumu. Manuprāt, uh, ir uh, ļoti uh, sarežģīti, un nu, es to jau vairāk kārt esmu teicis, uh, uh, tad, ka Eiropas parlaments rīkojas kā, uh, kā, kā tā tiesnes nosakot. Uh, kuras dalībvalstis ir pārkāpušas pamatiesības un kuras to nav darījušas. Un mēs, eh, kā grupa, neesam iesnieguši grozījumus, nevis tāpēc, ka mēs uzskatītu, ka šis eh, ziņojums būtu ideāls. Tieši pret, pretēji, eh, mēs, mums bija, mēs bija kārdinājums pilnībā, tad iesniegt grozījumu, lai pilnībā noraidītu šo ziņojumu, tomēr tas nebija iespējams. Un man tas ir pilnīgi nepieņemami daži aspekti šajā ziņojumā, pie, piemēram, 108. grozījums par jauna Kopenhāgenes mehānismu izvēli, 109. grozījums, tātad mēs tam nevaram pievienot pievienoties. Eh, tad 139. Eh, par eh, sasaldēšanas procedūru, kur dalībvalstis var lūgt, lai Eiropas Savienības institūcijas varētu tātad apturēt tādu likumu pieņemšanu, kuras pārkāp pamatiesības, un tas, protams, neņem vērā subsidiaritās principu, un, manuprāt, tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Es domāju, vai tas ir juridiski pamatoti vai nē, un 233 es nedomāju, ka Eiropas parlamentam ir tiesības iejaukties konkrētu dalībvalstu lēmumu pieņemšanā, lai tātad liktu mm, pilsoņiem cilvēkiem eh, iet eh, armijā un sadot tos, kur to nedara, eh, tā, mēs, to nevaram, mm, mēs par to nevaram spriest. Un, manuprāt, šis ziņojums, kādas dažkārt notiek ar tad, ziņojumiem, tas ir mm, nu, kļūst par tādu kā ziensēku eglīti par to, kādas bažas ir konkrētiem cilvēkiem. Un tā nebūtu vieta šādā ziņojumā. Tur ir tad, Eh, iekļauts jautājums eh, arī par seksuālām reproduktīvajām eh, tiesībām. Manuprāt, tam nebūtu vieta šajā ziņojumā. Un es arī nedomāju, ka ir prātīgi vai, vai atbilstoši izma, iz, izmantot pašinicitīvas ziņojumu šādā veidā. Un, manuprāt, tam būtu ieguldījums tad, tad, debatēs, jo mums vajadzētu spriest par tiesībām tomēr tādā veidā, kas tiek, kā tas tiek darīts. Uh, un kā tas tiek eh, politiski izmantots ar eh, ilgšajiem grozījumiem, tas ir tiešām mm, eh, skumji. Un, diemžēl, priekšsēdētājs kundze, man ir ļoti žēl teikt, un es atvainojos Mišela kungam, kurš ir kurš māka lieliski izveidot ziņojumus, tomēr šoreiz man ir jāsaka, ka EKR nevarēs atbalstīt šo ziņojumu. Paldies! Paldies, Kirkapkungs, Štānoks kundze, lūdzu. Um, es uh, ceru, ka Kirchhopa kungs uh, tad attiecībā uz mūsu ziņojumu mēs respektējam tiesības, ka ir, to, ka ir tiesības uz ziņojumu, tomēr, ja mēs vēlamies būt konsekventi, tad vajadzētu arī uh, noraidīt visus ziņojumus un rekomendācijas. Uh, tad, tad uh, attiecībā uz uh, valstīm un par ziņojumiem, par kuriem mēs eh, balsojam Strasbūrā, par ziņojumiem, ko ir izstrādājusi ārlietu komiteja, jo sevišķi ceturtdien pēcpusdienās, ja mēs vēlamies eh, eh, mācīt visai pasaulē, kā izturēties cilvēktiesību jomā, tad mums pašiem jābūt ideāliem, un, diemžēl, šī subsidiaritāte, par kuru jūs runājat, tā mūs ir novedus pie tādas situācijas, kad mēs nebūtu neesam ideāli Un uh, e, nav veida, uh, kā to uh, e, darīt. Mūsu grupa jau rakstīs vēstuli parlamenta priekšsādātājiem vairākas reizes uh, lūdzot uh, ziņojums par katru valsti Eiropas Savienībā par cilvēktiesību stāvokli uh, šajās valstīs. Un es ļoti priecājos, ka uh, beidzot uh, šai uh, pieejai ir uh, beidzot atbalsts. Uh, um, no politiskajām grupām, izņemot EKR, cik es saprotu. Un mēs arī e, iesniedzām grozījumus. Es e, runāju ēnu uh, referenta uh, Lunačeka kunga vārdā, viņš nevarēja šodien ierasties. Un Tavāreša kungs un es, mēs iesniedzējām, iesniedzām grozījumus ziņojumā, kur izrādās Mišela kungs. Mēs arī ļoti novērtējam šo tekstu, augstu vērtējam. Esam ļoti pateicīgi Mišela kungam Eh, par to, ka šis eh, teksts ir eh, izveidots. Mēs arī ļoti nožēlojam to, ka mums nav kompromisu mūsu rīcībā, par kuriem mēs šodien varētu diskutēt. Tomēr mēs ceram veiksmīgi turpināt mūsu darbu. Un es pieminēšu, kādus grozījumus esam iesnieguši. Eh, trešais pāns. Mūsuprāt, pastāv eh, nepieciešamība pilnībā izmantot līguma potenciālu un ir nepieciešamība sadarboties eh, ar Eiropas padomi, kā arī tad jāstrādā pie, pie Eiropas konvencijas un tā tālāk, tomēr mēs joprojām vēlamies arī pievienot ideju uh, sagatavot uh, salīdzinošu uh, uh, ziņojumu par katrām, katru valsti, vai kādas tabulas par katru valsti, un tas ir mūsu grozījums, kurā tiek ierosināts jauns punkts. Jauns punkts ir trešajā pantā. Tātad mūsu kopīgi izstrādātais grozījums. Ulrikas Tavāreš un mans uh, Lunačeka un mans grozījums. Uh, tad um, arī e, tas, kā e, padomu varētu e, mainīt šīs rekomendācijas attiecībā uz pamatiesību pārkāpumiem. Tātad nākamajā samitā tas ir mūsu grozījums. Mēs no mūsu grozījumiem. Un Eh, vēl viena lieta saistībā ar eh, trešo punktu mēs te vēl varētu eh, pievienot tātad, to, ka vajadzētu izstrādāt savstarpējās novērtēšanas mehānismu tātad, īpašās pamatotiesību padomēs. Un tur ir arī paskaidrots, kā tam ir jādarbojas. Un kas attiecās uz ceturto punktu, Tajā ir runa par šo jauno mehānismu, kas ir ierosināts um, iepriekšējā punktā, garantēt to, lai pamata tiesības un Eiropas Savienības vērtības uh, par kurām ir runāts līguma otrajā uh, pāntā un uh, pamatiesību hartā. Mēs vēlētos pievienot dažas idejas, kā šis jaunais mehānisms darbotos, piemēram piemēram, piemērot horizontālu pieeju, tad, tad lai iesaistītu komisiju ar ekskluzīvu prioritāti un tad, tad steidzamību politiskā līmenī, iesaistot visus iesa, konkrētos komisijas dienestus un arī ņemot vērā visas rīcība politikas. Un arī ņemot vērā pārkāpumus. Un vēl es arī vēlētos eh, pievienot teikumu EF punktā, kurā būtu teikts precizēts, eh, precizēta šī eh, apsvarēšanas procedūra, jo šajā procedūrā komisija noturētu sadāksmes tehniskā līmenī ar dalībvalstu dienestiem, bet netiktu vestas sarunas šajā rīcība politikas veidā. Un eh, tas pilnībā atbilst eh, otrajam eh, pantam. Tas arī ir jāpiemina. Un mēs esam iesnieguši arī vairākus grozējumus attiecībā uz pēcpasākumiem Eiropas Savienības vērtību īstenošanai. Ierosinām jaunu sasto A punktu kā arī jaunu 15a eh, eh, punktu attiecībā uz jauniešiem, eh, kuriem tiek piespriesti cietumsodi, tāpēc, ka viņi nav vēlējušies doties militārā dienestā. Mēs šo problēmu esam risinājuši iepriekšējos ziņojumos, tomēr tā joprojām ir aktuāla. Līdz ar to, manuprāt, to vajadzētu pieminēt. Un tā ir arī ļoti vecā problēma attiecībā uz bezvalstniecību. Tāda ir arī manā valstī, Latvijā, kā arī Igaunijā. Vēlamies arī atkārtot priekšlikumu kas bija arī eh, iepriekšējā ziņojumā, ka eh, bezvalstniekiem un eh, trešo valstu iedzīvotājiem, kuri ir kādā rezidējoši kādā dalībvalstī par viņu tiesībām, tad ierosinām arī jaunu 22a punktu, kā arī 24a jaunu punktu novērtēt tad, eh, tiesības eh, uz, eh, uz, uz, uz tiesas pieejamību. Un šis teksts ir iesniegts jūsu uzmanībai, tāpēc mēs ļoti ceram uz turpmāku sadarbību, lai īstenotu šos priekšlikumus. Kā kompromisa grozījums vai atsevišķi. Un vēlreiz Vēlos novēlēt eh, labu veiksmu Mišēl kungam turpmākā darbā. Paldies! Paldies, Ždanovs kundai, Gondas kundze tālāk. Paldies! Eh, man tiešām žēl, ka Kirko kungam bija jādodas projām. Pirms es varēju paust savu viedokli. Kas, eh, tas nebūs nekāds pārsteigums, ievērojami atšķiras attiecībā šo ziņojumu, bet esmu pārliecināts, ka mēs turpināsim diskusijas par kompromisa grozījumiem par šo pašiniciatīvu ziņojumu. Mēs jau vairāk kārt esam apsprieduši to, ka mēs Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības iestādēs labi spējam aizstāvēt savus ekonomikas noteikumus, finanšu noteikumus, bet daudz vājāk esam tad, kad runa ir par pamatu vērtībām. Un tas, ko es augsti novērtēju šajā ziņojumā, ir tas, ka Louis Michels e, mēģina turpināt iniciatīvas, kas tika aizsāktas Tavareša ziņojumā, e, ko uzsāka ārvalsts, ārlietu ministri, un uh, Esam arī plānojuši nāk klajā ar paziņojumu par šo tematu, kur runa ir par nepieciešamo metožu izstrādi, lai aizsargātu mūsu pamat vērtības, tiesiskums, demokrātija, pamatiesības, kas ir apdraudēts. Un mēs arvien vairāk redzam to, ka krīze apdraud šīs pamatvērtības. Uh, Mēs redzam aizvien vairāk ekstrēmistu partijas, kas apšauba šīs vērtības un redzam arī arvien vairāk centrālā spektra partijas, kas e, pievēršas šādu vērtību apšaubīšanai. Un e, es uzskatu, ka Lui Mišels ļoti labi šajā ziņojumā mēģina uzskaitīt mūsu iespējas nesenā līguma kontekstā, ko mēs tagad varam izdarīt un kādi grozījumi līgumos varētu būt nepieciešami nākotnē. Kādu šos grozījumus vajadzētu sagatavot, tātad, kas nav šī brīža realitāte. Tātad bez daudziem citiem aspektiem šis ir viens no svarīgākajiem aspektiem šajā ziņojumā, un tik tiešām es ceru, uh, ka mēs eh, saņemsim pietiekam lielu vairākumu. Tāpat es varu piekrist daudziem grozījumiem attiecībā uz Romu situāciju, minoritātēm, pieaugušu diskrimināciju, ksenofobiju un tā tālāk. Arī pati esmu sagatavojusi virkni grozījumu par šiem jautājumiem. Bet bez šādiem jautājumiem mums ir jākoncentrēs uz šī pašiniciatīvas ziņojuma galveno signālu un cerēsim uz pietiekam lielu atbalstu. Paldies! Paldies, tālāk Veržā kundze. Jā, paldies. Atvainojos par to, ka nevarēju ierasties agrāk, nevarēju uzklausīt pašu referentu. Esmu pateicīga viņam par to, kādā veidā viņš ir sagatavojis šo ziņojumu, maksimāli iesaistot ēnu referentus, Un tātad mēs e, pieturējāmies pie zināmas loģikas šī ziņojuma sastādīšanā, un šeit ir, manuprāt, ir uh, filozofiska problēma attiecībā uz mūsu pamatu vērtību aizstāvēšanu, un situācija pasliktinās. Lisabons līguma loģika, es gan biju pret šo līgumu savulaik, bet, nu, ejam tālāk. Loģika bija tāda, ka ir nepieciešams integrēt, iekļaut pamatiesību hārtu. Tātad vai nu jūs piekrītat šo pamatiesību hārtas iekļaušanas idejai un skatāties, kā progress ir iespējams sasniegt, un manuprāt, tas ir tas, ko mēs šeit daram šajā komitejā, tīpaši balstoties uz pirmo ziņojumu, kas tik šajā jautājumā sastādīs tas bija jūsu ziņojums, Gāls kundze, vai arī rīkojamies savādāk, respektīvi cenšamies izvairīties no jebkāda progresa šajā jautājumā, un šajā komitejā darbojas abas pieejas, tīpaši ņemot vērā vairāk, eh, vairāk politisko grupu iesniegt priekšlikums svītrot daļas šajā ziņojumā. Es uzskatu, ka attiecībā uz eh, cilvēktiesību universālo deklarāciju. Un es domāju, ka nepieciešams, lai visi dalību valsts parakstītu šo dokumentu. Un izskatās, ka dažas no šīm dalību valstīm ir pārstājušas ievērot šo loģiku. Es gan to turpinu atbalstu. It īpaši tad, kad nepieciešams nekavējoties iejaukties vairākās jomās. Un tad tieši attiecībā uz šīm jomām es esmu centusies iesniegt vairākus grozījumus. Bet īpaši cīnoties ar pieaugušo ksenofobiju, rasismu, visu veidu diskrimināciju. Tā kā, diemžēl, tas e, notiek un ir novērojams šobrīd. Tāpat arī uzsvēru jautājumu par pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai, jo uzklausot runas parlaments sasaukuma sākumā likās, ka eh, tas viss eh, notiks pirmajos mēnešos, bet sasaukums jau ir praktiski galā un progress nav gan arī nekāda. Un turklāt eh, vēl jau ir eh, sarežģījumi ar konvencijas ratificēšanu, protams, pastāv arī ideoloģiskās cīņas un filozofiskās atšķirības. Tāpēc es uzskatu, ka tie, kas eh, negatīvi skatās uz šo jautājumu, nenodrošina to, ka Eiropā ir labāka vieta pasaulē. Es piekrītu Ždanakas kundas sacītājiem ka ceturtdienas pēcpusdienā ir ļoti grūti aizstāvēt cilvēktiesības, ja zinat, ka Eiropas Savienības teritorijas ietvaros arī tiek apdraudēts šīs tiesības un pārkāpts. Mišelkungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vairāki no kolēģiem jau sacīja to, ko es vēlējos e, pats arī teikt par negatīvā ziņā par šo ziņojumu. Jā, ir šī filozofiskā problēma. Nevar vienlaicīgi apgalvot, ka pamatiesība harta, kas tika iekļauta līgumā, kur parakstīja dalību valsts, tā nevar vienlaicīgi tika aprakstīt kā netaustāms atsaucas punkts pret kuru būtu jāsalīdzina cilvēktiesību ievērošana mūsu valstīs. Un tāpat laikā slēpties, man liekas, ka Ždanas kundze bija tā, kas e, teica, ka noteikti nepārtāla slēpšanās aiz subsidiaritātes principa. Ja subsidiaritāte e, nozīmē, ne, Kērkopkungs man saka, to esat sacījis, nu, ja subsidiaritāte ir kā aizseks, aiz kura ir iespējams paslēpties eh, no sekām, kas eh, parasti novestu pie tā, ka ir jāievēro līguma normas, eh, kuram tātad līgumu, kuram esat pievienojušies. Nu, tad es teiktu, ka tā ir subsidētas principa izmantošana savā labā. Paldies Gāls kundzei, kas labi ir izpratusi šī ziņojuma mērķi jo līgums apliecina progresu, parlamentā arī ir sasniegts progress attiecībā uz pamat vērtībām, un tas viss ir jāņem kā atsaucas punkti. Jo, ja to nevar izdarīt, tad kāda bija jēga, kā Veržā kundze sacīja, ir kādā brīdī skaidri arī jāpasaka, tad, tad arī jāatsakās. Nevar eh, piekrist no vienas puses pamatiesības hārtai, bet uh, Ehm, no otras puses ignorēt saturu. Tas ne, neko neuzliek jums par pieņemumu, nav juridiski saistošs un eh, nav nekāds institucionāls svarīgums eh, šai hartai. Un tā tas nevar būt. Es nevaru novērst oportunistu centienus izvairīties no saistībām, ko automātiski nozīmē eh, parakstīšanās zem šīm vērtībām. Uh, Un, ja mums ir mehānisms, kas e, paredz pārbaudīt šādu vērtību ievērošanu, nu, ja mēs to nevaram izdarīt, tad tiešām žēl. Jautājums ir par to, vai mūsu darbs ir konstitucionāls vai nē. Es domāju, ka Eiropas parlaments noteikti nevar atteikties no intereses izrādīšanas par šiem jautājumiem. Un tad vēl viena lieta, varbūt es pārpratu, ja es saklausīju pareizi, tad esmu šokēts. Man sacīja, ka mans ziņojums ir tas, kas politizē debats. Īstenībā tas ir tieši pretējais tam, ko es mēģinu panākt. Ja subsiditātes princips tiek izmantots tad jūs politizējat šīs debatas. Es necenšos nevienu šokēt, bet nu, vienkārši sakot, subsidiāte nav paredzēta šādām lietām. Pamatiesību hartai ir jābūt spēkā. Mēs neesam neizglītot zemnieki, mēs zinām, ko nozīmē hartā rakstītais, vai jūs izvēlaties to ievērot vai nē. Uh, ir valstis, kurās ir radušās problēmas, un kā Veržāks kundze sacīja, šādu problēmu skaits pieaugs Eiropas valstīs. Esmu iesaistīts šajos jautājumos starptautiskā līmenī, Āfrikā, AKK valstīs, un man tiešām kauns, jo mēs pavadām dienu pēc dienas, kauninot savus partners, bet nevaram to pašu sakārtot savās mājās. Esmu gatavs eh, izdarīt eh, visu nepieciešamo, lai panāktu kompromisu, bet es netaisos pārdot savu dvēseli. Un eh, neviens nevar man to arī lūgt. Esmu gatavs uz saprātīgiem kompromisiem, bet es tāpat varētu arī Eh, censties panākt radikālu vairākumu. Nu, katrā ziņā, eh, ja es eh, varu teikt, pārdod savu dvēseli un beigās nesaņem arī kompromisu, tas nav to vērts. Ir svarīgi pie, iepriekš pieminētais, ka Nu, tad eh, ir cieši saistības ar cilvēktiesību ievērošanu un nabadzību. To neviens nevar noliegt. Nu, tāda ir man nostājas. Eh, tiešām centīšos atrast kompromisu, darīšu visu nepieciešamu, bet eh, tie nevar būt tādi, par kuriem man pašam jākaunās. Ja tāds ir mērķis, nu, tad tas ir mēģinājums diskreditēt mani. Es necenšos meklēt ķildes Bet, ja es paskatos dažus grozījumus, kas ir iesniegt, kas maina cilvēktiesību principu būtību un pamatiesību hartas būtību, tad man jāsaka, ja cilvēki, kas iesnieguši šos grozījumus, acim redzot, ir cilvēki, kuri nav ieinteresēti kompromisu meklēšanā, bet tas, ko viņi vēlas, ir turpināt savus oportunistas spēlītes kurām nav nekā kopīga ar pamatiesību hārts ievērošanu. Tā vienkārši ir politiski komfortabla, bet amorāla nostāja, un tam nav jēgas. Vai nu mēs cenšamies ievērot hartas burtu un garu, un mēs esam parakstījušies zem šīs hartas, vēlos atgādināt jums, vai arī nedaram to, kas savukārt eh, parādīs Eiropu katastrofālā gaismā, un es neesmu gatavs to atbalstīt. Paldies Mišel kungam. Pirms slēgt mūsu pēcpusdienas sanāksmes daļu. Man jāinformē jūs, ka balsojums par šo ziņojumu notiks uh, Libe sanāksmē 16. vai 17. decembrī. Un mūsu nākamā sanāksme tā tad būs 2. Uh, decembrī no 3. pēcpusdienā līdz 6.30 vakarā. Paldies par jūsu sadarbību! Lai visiem patīkams vakars!